Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista per oggi. Kolēģi, sāksim balsošanu, kas bija paredzēta šodien. Sāksim ar, ar Lakiju ziņojumu par, Afganistā, par Afganistānu. Regolamento, onorevole Madner, prego. Mārtnera kungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos parunāt par uh, balsošanas sarakstu un tā nosūtīšanu. Pirms pusstundas mēs saņēmām 400 grozījumus. Pirms pāris stundām savukārt saņēmām vēl 300 grozījumus. Varbūt mēs varētu mazliet labāk norganizēt uh, grozījumu saņemšanu pirms balsošanas. Es uzskatu, ka mums eh, šos grozījumus vajadzētu saņemt vismaz 24 stundas pirms galīgā balsošanas saraksta. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir eh, centušies iegūt eh, balsošanas sarakstus pietiekami laicīgi, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu darboties efektīvāk. Jā, esam jūs uzklausījuši, un mēs patiešām cenšamies aktualizēt informāciju. Galīgais balsošanas saraksts tika saņemts tiešām īsi pirms sanāksmes, un tā tam noteikti nevajadzētu būt. Bet eh, mums, protams, ir jāsadzīvo ar šo grūto situāciju. Cerams, ka sekretariāts darīs visu iespējamo, lai nākotnē mēs no šādām situācijām varētu izvairīties. Domāju, ka mums vajadzētu pievērsties balsošanai. Ceru, ka visiem ir balsošanas kartes. Lūdzu, Ievietojiet tās balsošanas aprēkojumā 72, kas pār pret atturas noraidīts. 73 pār pret atturas pieņemts. 74 pār pret atturas pieņemts Pieņemts 75 pār pret atturas pieņemts 76 pār pret atturas pieņemts 77 pār pret atturas atkrīt 78 pār pret pret, atturas, atkrīt 79 par, pret, atturas, atkrīt 80 par, pret, atturas, atkrīt 81 par, pret, atturas, pieņemts 82 par, pret, pret, atturas, pieņemts. 85 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 103. par, pret, Nesmu īsti pārliecināts, tāpēc eh, pārbaudīsim elektroniski 103. grozījumu. Sākam balsot. Labi, 57 schede, 58 schede, 50... 56 nobalsojuši un noraidīts 30 bija pret. 104 par, pret, atturas, pieņemts. 106 par, pret, atturas, pieņemts Es domāju, ka pieņemts. Bet uh, balsosim elektroniski par 106. grozījumu. Sākam balsot. Sešdesmit balsošanas kārtas, piecdesmit seši nobalsojuši, trīsdesmit divi pret, divdesmit četri pār Atkrīt. 108. divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Jūs nepiekrītat. U par otro daļu. Labi, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār 27 pret. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Nē, esmu īsti pārliecināts. 122. Sāksim balsot elektroniski. 62 nobalsojuši. Beidzam balsot. 59 nobalsojuši, 27 pār, 32 pret. Tātad noraidīts. 123. par, pret, atturas, pieņemts. 124. pār, pret, atturas, pieņemts. 125. ir atsaukts. 126. pār, pret, atturas, pieņemts. 127. pār, pret, atturas, pieņemts. Šķiet, ka norādīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 127. grozījumu. Schede inserite 62 voti espressi, chiusa la votazione. 62 nobalsojuši, 33 pret, 28 pār, noraidīts, 128 pār, pret, atturas pieņemts. 129 atkrīt 130. par pret atturas pieņemts. Atturas. Šķiet, ka tas tika noraidīts. Jā, noraidīts. Tagad 133 par pret 131. tika noraidīts. Tagad 132. kas par, pret, atturas, pieņemts. 133. par, pret, nē, par 134. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim blokā. No 135. līdz 140. par, pret pret, atturas. Ja jūs gribētu teikt, ka tas ir norādīts, vai jūs gribat pārbaudīt, labi. Sākam balsot. Simt trīsdesmit pieci līdz simt četrdesmit. Balsojam elektroniski. 64 balsošanas kartes, beidzam balsot. Pieņems ar 38 balsīm par. 141. Par to nav jābalso. 142. ir atsaukts. Un balsosim atkal blokā no 143. līdz 149. par, pret, atturas pieņemts. Pēc tam sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 158. par, pret, atturas, Gribētu teikt, ka ir pieņemts. Nākamais 164. pār. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts. Jā, tā kā es mazliet šaubījos, tad balsosim elektroniski par 164. 63 nobalsojuši, 36 pār, 27 pret, pieņemts. 165 pār, pret, atturas, pieņemts. 166 ir atsaukts. 167 pār, pret, atturas, pieņemts. 168 ir atsaukts. Astotais kompromiss tagad par, pret, atturas, pieņemts. 173. par, pret, Neredzu šeit kāds rezultāts, tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu balsot elektroniski par 173. Sākam balsot. Lūdzu, celiet roku, lai skaidrāk redzu, vai jūs esat par vai pret. Tādā gadījumā mums nevajadzēs elektroniski pārbaudīt. Beidzam balsot. Piecdesmit divi pār un septiņi pret. 176. pār pret atturas pieņemts. 177 pār, pret, atturas pieņemts. 179 ir atsaukts, tāpēc balsojam par 9. kompromisu pār, pret, atturas pieņemts. 188. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, Šķiet, ka noraidīts, bet redzēju tik maz pacelt roku. Gribētu teikt noraidīts, bet neesmu īsti pārliecināts. 188 otrā daļa pār, pret, atturas, skaidrs, ka pieņemts. 189 pār, pret, atturas, pieņemts. 190 pār, pret, atturas. Jāpārbauda elektroniski. Balsosim par 190. grozījumu. 190. 66 skēdi, 60. 190. Beidzam balsot 34 pār 29 pret. 191. par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Favorevoli. 192 <coughs> par, pret, atturas, noraidīts. 193 pār, pret, atturas, pieņemts. 194 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa par, 194. otrā daļa par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemta. Nē. Labi, tad 194. grozījuma otrā daļa sākam elektronisko balsošanu. Beidzam balsot. 48 pret, 18 pār, norādīts. 195 pār, pret, atturas, norādīts. 199 pār, pret, atturas, norādīts. Šķiet, ka pieņemts. 201. par, pret, atturas, pieņemts. 200. par, Nē, es izlabošu sevi. 199. tika pieņemts, tas nozīmē, ka par 200 vairs nav jābalso. 202. par pret, atturas, pieņemts. Turpināsim ar. Nu jā, es gribētu teikt, ka ir pieņemts, bet tā kā jūs nevarat skaidri pacelt roku, tad es eh, neko nevaru darīt. 203. pār Šie grozījumi ir identiski, taču manā balsošanas sarakstā tas nav norādīts. 204. Atkrīt. 205. Nē, 208. divās daļās. Pirmā daļa. Pret. Atturas pieņemta. 200, par 203 un 202 īsti nebija skaidrības. Es vēlētos, lai mēs pārbaudām balsojumu elektroniski. Uh, jā, es e, sekretariāts man teica, ka 203 un 204 ir identiski. Tātad 203, 204. Ja viens ir pieņems, tad arī otrs ir pieņems. Par to mēs arī tad nobalsojām. Nu Tagad 208. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. 209. kas par pret atturas pieņemta. Desmitais kompromiss grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 214, jo 212 atsauks. Kas par? Pret atturas pieņemts. 215, kas par? Pret atturas noraidīts. 216, kas par? Pret atturas noraidīts. 217. kas par pret atturas pieņemts. 219. kas par pret atturas norādīts. 220. kas par pret atturas. Man tāds Izskatās, ka pieņēmts, bet neesmu pārliecināts. Balsosim elektroniski tādēļ par 220. grozījumu. Beidzām balsot par 220. 35 pār 27 pret pieņemts. 221. Kas pār pret atturas pieņemts? 223. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 224. Kas par? A, nē. Ja tas ir vienāds ar iepriekšējo, tad nebalsojam. Sakiet, nu skaidri. Kā tad ir? 226. Tagad kas par? Tātad 223. bija pieņemts. Tādēļ pārējām pie 228. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Kas par? pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Tagad pārējām pie 240. Kas par, pret, atturas, noraidīts. 241. Kas par, pret, atturas noraidīts. 243. Kas par pret atturas pieņemts. Divsimt četrdesmit sestais. Kas par? pret atturas pieņemts. 247. kas par pret atturas šķiet, ka noraidīts. 248. kas par pret atturas pieņemts. 249. kas par pret atturas pieņemts. 250. kas par pret atturas pieņemts. 251. kas par pret atturas norēdīts. 252. kas par pret atturas norēdīts. 253. kas par pret atturas noraidīts. 254. kas par pret atturas noraidīts pieņemts. 256. kas par pret atturas pieņemts. 259. kas par. Jā, mēs ap, pārtrauksim balsošanu, jo Davida kungs vēlas izteikties. Priekšsēdētāji manās piezīmēs ir teikts, ka jābalso par 255, jo iepriekšējais 254 ir noraidīts. Tādēļ man jautājums, vai mums nevajadzētu tomēr balsot par 255. Divsimt piecdesmit ceturtais tika pieņemts, saka priekšsēdētājs. Bet tā šķiet, ka 254. ir pieņemts. Tātad priekšsēdētājs saka, mēs sākam balsošanu par 259. kas par pret atturas pieņemts. 260. kas par pret atturas noraidīts. 261. kas par pret atturas pieņemts pieņemts. 262. atsaukts, 263. kas par pret atturas pieņemts. 264. kas par pret atturas pieņemts. 265. kas par pret atturas izskatās, ka noraidīts. Es tā, man tā izskatās, bet ja jūs neceļat rokas, nu tad. Vai jūs vēlaties, lai pārbaudām labi? Balsosim elektroniski par 265. sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 32 pret, tātad pieņemts, jums bija taisnība. Tagad 12. kompromis grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 280. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 281. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 200. 82. kas par pret atturas pieņemts. 283. kas par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta, man tā izskatās. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Balsojam elektroniski par 14. kompromisu otro daļu. Trīsdesmit. Kas par trešo daļu? Otrā daļa bija pieņemta. Kas par trešo? Pret? Atturas? Pieņemts.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 296. kas par pret atturas pieņemts. 298. kas par pret atturas noraidīts. Identisks ir 299. un 300. tādēļ balsojam par 301. kas par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 307. kas par? Ā, jābalso par 308, man saka. Man te nav ierakstīts sarakstā. Tātad balsojam par 306 ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 308 grozījumu. Tas ir mutiskais grozījums. Beidzām balsot. 33 pār 26 pret pieņemts. 307. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 308. Kas par? pret atturas pieņemts. 309. kas par pret atturas izskatās, ka pieņemts, bet neesmu pilnīgi par to pārliecināts. Balsojam par 310. kas par pret atturas pieņemts. 313. kas par pret atturas pieņemts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 Nezinu. Sākam balsot elektroniski par 320. Jūs šodien neceļat rokas. Balsojam par 320. Sešdesmit četri nobalsojuši, beidzam balsot, trīsdesmit seši pār, divdesmit astoņi pret, pieņemts.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 Man šķiet, ka noraidīts. Nu, pārbaudīt. Balsojam par 330. grozījumu. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 29 pret pieņēmts. 331. Kas par pret atturas noraidīts. 333. Vai jūs vēlaties, lai mēs balsojam par 332? Nē,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 Šalts kungs, vai jūs uh, piekrītat ar referenta ieteikumam par 334? Nu, labi. Tad balsojam. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ne? Pieņemts. Nu jā, kā tad lai es rīkojos, ja jūs necelt roku? 336. Kas pār pret atturas noraidīts? 337. Kas pār pret atturas noraidīts? 338. Kas pār pret atturas pieņemts? 339. Kas pār pret atturas pieņemts? 17. kompromiss divās daļās, kas par pirmo daļu pret, atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret, atturas pieņemta. 342. un 343. Uh, identiski, kas par pret atturas noraidīti. 344. kas par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Tagad 300 53. kas par pret atturas šķiet, ka pieņemts. 354. kas par pret atturas noraidīts. 355. kas par pret atturas noraidīts. 356. šeit ir tehniska kļūme, par to tātad nav jābalso. Tas ir tas pats, kas 355. Tagad 358, kas par pret atturas pieņemts. 359, kas par pret atturas pieņemts. 361, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 57. trīs daļās par sākotnējo tekstu trīs daļās 57. punktam. Kas par pirmo daļu? Pret atturās. Kas par otro daļu? Par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Kas par trešo daļu? Pret atturas pieņemta. Kas vēlas uzstāties ar lakī? Par otro daļu man absolūti nebija skaidrs, kā tad mēs nobalsojām, saka ar lakī. Priekšsēdētais mēs jau esam nobalsojuši un sociālisti un tautas partijas grupa. Bet ko koordinātoru norādījumiem tam bija jābūt norādītam, bet ar Lakijas kungs saka, ka netika celtas rokas, tad nekas nav skaidrs. Priekšsēdētājs, mēs nevaram tā balsot vēlreiz, mēs jau esam nobalsojuši. Mēs jau esam pasludinājuši rezultātu, un tas nav īsti korekti, bet, nu, izdarīsim šoreiz izņēmumu. Bet es nevēlos, lai šāda situācija atkārtotos nākotnē. Uh, Eh, nu, labi, ka jūs uzstājāties uzreiz, pirms mēs pārgājām pie nākošā balsojuma. Tātad balsojam elektroniski pēc referenta pieprasījuma par uh, otro daļu punktam 57. Balsojam par 57. punkta otro daļu. Beidzam balsot. pret noraidīts. 365. kas pār pret atturas noraidīts. 366 pār pret atturas noraidīts. 367 pār pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbalsot 367. labi balsēm elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzām balsot. 47 pār 18 pret. Tagad 369. Kas par pret? Pret. Atturs pieņemts. 370. Kas par? Ar mutisko grozījumu mēs to balsējam. Tātad pret atturas pieņemts. 371. Trīsdesmit septiņdesmit pirmais. Tas atkrīt, tāpēc pārējām pie 373. kas par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss pret atturas pieņemts. 377. kas par pret atturas noraidīts, man tā izskatās. 378. kas par pret atturas pieņemts. 379 par pret atturas noraidīts. 380 par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet nav īsti skaidrs. 380. Tātad noraidīts, kas par pret atturas pieņemts. 382, 383 identiski balsojam par pret atturas pieņemts pieņemts. Pieņemti. 384, kas par? Nē. Mums nav jābalso par 384, jo ir pieņēmts 382 un 83. Tagad 386, kas par pret atturas noraidīts, man tā izskatās. 387, kas par pret atturas noraidīts. 388 par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Nu, varbūt labāk tomēr pārbaudīsim balsojot elektroniski par 388. grozījumu. Beidzam balsot.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 pret atturas šķiet, ka pieņemts. 11. kas par pret atturas pieņemts, 12. kas par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 15 par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts. 21, kompromiss 21, kas par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 29. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 30. par. Balsojam tomēr par 29. grozījumu otrās daļas, otru, otro daļu, tātad 29. grozījums, otrā daļa. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 30. 13 pret, 29 pār, tāds noraidīts. 30. Kas pār pret? Atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet man nav īstas pārliecības. 23. šais kompromiss, kas par pret atturas. 39. kas par pret atturas noraidīts, 40. par pret atturas pieņemts, 24. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 43. kas par pret atturas pieņemts. Tātad tālāk līdz 47. ir vienādi balsojumi blokā par pret atturas pieņemti. 49. kas par pret atturas man šķiet, ka noraidīts. 50. kas par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski par 50. grozījumu. Beidzam balsot. Bet jūs neceļat rokas. Tātad 47 par 19 pret pieņemts. 51. kas par pret atturas pieņemts. 52. atsaukts, tagad 53. kas par pret atturas pieņemts. 54 par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 57. kas par pret atturas pieņemts, 58. par pret atturas pieņemts. Nu, zinām, šaubas tomēr paliek. Balstojam elektroniski. Labāk jau laikam nevajadzēja neko teikt, bet balstojam elektroniski par 58. grozījumu.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 atturas pieņemts, 63. par pret atturas noraidīts, 64. par pret atturas pieņemts, 26. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 67. par pret atturas pieņemts, 68. nē. Jūs prasījāt pārbaudīt balsojumu par 67. Labi, sākam balsot elektroniski par 67. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens par, trīsdesmit pieci pret noraidīts. 68. balsts par, pret, atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam blokā no 1 līdz 12. Izņemot 9. Balsojam, kas par pret atturas pieņemti. Tagad balsojam par 9, kas par pret atturas pieņemti atturas noraidīts. Tagad balstojam elektroniski par rezolūciju kopumā. Anē, referents vēlas kaut ko teikt. Es pieprasu personālu balsojumu. Ja jums ir tādas tiesības, tātad mēs balstojam personāli par, par rezolūciju ar grozījumiem. Praktiski visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 60 pār, 1 pret, 5 atturējušies. Apsveicam referentu. Tas ir ļoti liels vairākums, kas atbalstīs jūsu ziņojumu. Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Van Orden kungs grib kaut ko teikt. Es gribēju par procedūru. Mēs nu pat balsojām par eh, ziņojumu ar 400 grozījumiem apmēram. Mums ir vēl viens tāds pats dokuments. Man liekas, ka šis nav tas labākais veids, kā mums vispār te strādāt. Ja ir tik daudz iespējamu grozījumu, uh, Es gribēju zināt, ka varbūt eh, referenti varētu vēlreiz pārskatīt ziņojumu un, un kaut kā apkopot, sagatavot ziņojumu tā, lai vairāk ņemtu vērā deputātu viedokli. Nē, nu, protams, deputātiem vienmēr ir tiesības iesniegt grozījumus, uzlabot, bet nu, man liekas, ka 400 grozījumu tas jau ir diezgan dīvaini, kā strādāt. Eh, onorevole Vigenin, onorevole Neits. Vigenin kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka ir grūti ar šādiem ziņojumiem strādāt, bet šis ir igadējais ziņojums par cilvēktiesībām, un ir skaidrs, ka šādam ziņojumam būs daudz grozījumu. Man liekas, ka referenti un ēnu referenti izdarīja lielu darbu, lai sagatavotu balsojumu un lai atrastu nepieciešamos kompromisus. Un es gribēju ieteikt, mums būtu jābalso par šo dokumentu arī šodien, lai gan tas nav viegli pēc ziņojuma par Afganistānu. Un vēl viens iemesls, kāpēc to darīt tieši šodien, ir, eh, lai par šo dokumentu varētu nobalsot decembrī plenārsēdē. Un ja mēs šodien nebalsosim, tad nevarēsim iesniegt to laicīgi balsošanai plenārsēdē. Nēc kungs. Nēc kundze. Es piekrītu Van Orden kungam par lielo grozījumu skaitu. Bet man liekas, ka tas īsti varbūt nav saistīts ar kvalitāti. Tas arī ir saistīts varbūt ar mūsu kolēģu vēlmi uzlikt kaut kādu savu zīmogu gala ziņojumam, un tieši tāpēc viņi iesniedz grozījumus. Mēs situāciju varētu uzlabot, varbūt tikai tad, ja nedaudz sevi ierobežotu un uzdot sev jautājumu, vai kāds konkrēts grozījums kaut ko uh, būtiski maina, un man tas ir būtiski nepieciešams, un tas katram ir jāizlem pašam. Un es negribētu kādam kaut ko uzspies, bet nu katram pašam ir jāpieņem lēmums. Sela Franks kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man liekas, ka Van Orden kungam ir taisnība jo bija liels grozījums skaits un balsojums bija grūts. Un, un visi zina, cik daudz grozījumu ir šādiem ziņojumiem. Balsojums šodien bija grūts, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, par to, ka mums ir jābalso šodien, lai decembrī varētu izskatīt plenārsēdē, bet nākotnē mums varbūt vajadzētu izvairīties no šādas pašas situācijas atkārtošanās. Hautals kundze. Man liekas, ka Vigeņin kungs eh, teica kaut ko svarīgu. Par to, ka mums ir jābalso decembrī plenāru sēdē, kad būs augstā pārstāva arī klāt. Vismaz viņa ir uzaicināta. Un tīpaši tad, kad ir runa par cilvēktiesībām, kas parasti ir jūnijā un decembrī. Un būtu žēl, ka mēs šo lielisko iespēju neizmantotu. Es varu teikt, ka referents un ēnu referenti ir izdarījuši lielisku darbu, ēnu referenti piekrīt. Uh, lielai daļai no šajā ziņojumā iekļautās informācijas. Van Ordenkungs izstāsta, ka visi jums piekrīt. Pat priekšsēdētājs varbūt nogurst vairāk nekā jūs, jo viss jau ir jānolasa. Bet demokrātijas nosacījumi liek man ņemt vērā visu jūsu viedokli Jā, es piekrītu, ir daudz grozījumu. Un būtu jauki, mums būtu vairāk kompromisa grozījumu, bet, nu, diemžēl mums jāsāk balsot. Balsosim sākumā ar 37. kompromisa grozījumu. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 42. par, pret, atturās, pieņemts. 43. par, pret atturās pieņemts. 44. par pret atturās pieņemts. 45. par pret atturās noraidīts. 46. par pret atturās noraidīts. 47. Divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Nē, kāds vēlas pārbaudīt elektroniski pirmo daļu. Sākam balsot. Balsojam par 47. grozījuma pirmo daļu. Beidzam balsot. 41 par, 18 pret pieņemts. Otrā daļa. Kas par? pret, atturās, noraidīts. 49. par, pret, atturās, pieņemts. Trešais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 55. par, pret, atturās, pieņemts. 58. par, pret, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 68. par, pret, atturās, pieņemts. Pa, 64 par, pret, atturās, pieņemts. 65 par, pret, atturās, pieņemts. 66 par, pret Es arī gribēju pārbaudīt. Nu tad balsosim elektroniski par 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 32 pret, 28 par. 66. kas par? Pret atturās pieņemts. 67 par, pret, atturās noraidīts. 69 kas par, pret, atturās pieņemts. 70. Nē, uh, kas par, pret, Man liekas, ka pieņemts, bet nu lūdzu celiet rokas. Savādāk es nevaru jūs pieskaitīt, un mums būs visi, balsu, visi grozījumi jāpārbauda elektroniski. 71. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 72. Par? Pret. Atturās. Pieņemts. 73. Par? Pret. Atturās. Pieņemts. 74 par, pret, atturās, pieņemts. 75 un 76 vienādi, kas par pret atturās pieņemti. 77, kas par pret atturās pieņemts. 78. Kas par pret atturās pieņemts. 79, kas par pret atturās noraidīts. 38. kompromiss. Kas par pret, atturās, pieņemts 80. Es atvainojos 39. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 87. kas par, pret, atturās, pieņemts. 88. kas par, pret, atturās, pieņemts. 89. kas par, pret, atturās pieņemts 90. kas par, pret, atturās pieņemts 91. kas par, pret, atturās. Nu, šo es gribētu pārbaudīt tomēr. Sākam balsot elektroniski. 91. grozījums. Beidzam balsot. 27 pret, 16 par noraidīts. 92. kas par? Pret, atturās, noraidīts. 93. kas par? Pret, atturās, noraidīts. 94. kas par? Pret, atturās, pieņemts. 96. divās daļās, kas par pirmo daļu? Pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, pas, kas par, pret, atturās, pieņemts. Piektais kompromiss, kas par? Kas par? Tātad par piekto kompromisu, kas par? Pret? Atturās, pieņemts. Tagad pārējiem pie 104. Kas par? Neviens nav par. Pret. Noraidīts. 107. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 108. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Mutiskais grozījums no referenta. Kas par? pret, atturās pieņemts. Sestais kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. Septītais kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. 118. mutiskais grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Astotais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 9. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 10. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. Septītais punkts, kas par, 117. grozījums tas ir, kas par, pret. Nē, 116. saka priekšsēdētājs. Kas par, pret, atturās pieņemts. Tagad 129. kas par, pret, atturās, noraidīts. 130. kas par, pret, atturās, pieņemts. 131. kas par, pret, atturās, pieņemts. 132. kas par, pret, atturās, pieņemts. 133. kas par, pret, atturās, pieņemts. 134. kas par, pret, atturās, pieņemts. 135. kas par, pret, atturās, pieņemts. Tomēr būs jābalso elektroniski par 135. Sākam balsot. 26 pret 28 par pieņemts. 136. kas par pret atturās pieņemts. 137. kas par pret atturās pieņemts. 139. kas par pret atturās pieņemts. 140. kas par pret atturās pieņemts. 141. kas par pret atturās pieņemts pieņemts. 144. kas par pret atturās a, pieņemts. 11. kompromiss no referenta, kas par pret atturās pieņemts. Nākamais grozījums par pret atturās pieņemts Pieņemts. Cronico il 150. Eh. Se tu vedi capi io guardo. Eh. Labi. Par 150. balsojumu. Beidzam balsot. Piecdesmit pieci pret. Jā, šķiet, ka esmu lasījis šeit domas. 151. pār, pret, atturās, pieņemts. 152. pār, pret, atturās, pieņemts. 153. pār, pret, atturas, pieņemts. 154. pār, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 155. pār, pret, atturās. Jā, šķiet, ka jūs gribat man patiešām likt pastrādāt. 155. Eh, sākam balsot elektroniskā balsošana. Che non votano, eh? hanno dentro la scheda ma non votano. Se la sono di... Yeah kolēģi nebalso, vai nu, varbūt viņi ir aizmirsuši balsošanas kārtas sabalsošanas mašīnā. 27 pār, 27 pret. Tad pavisam sarežģīti, bet noraidīts, jo mums e, balsojums dal dalās. Šie abi grozījumi ir identiski, kurš ir pār 156 pret, atturas, pieņemts. 40. kompromiss Referents ir pār, pār, pret, atturas, pieņemts. 160. pār, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 170. pār, pret, atturas. Jā, nav īsti skaidrs. Sāksim balsot par 172 grozījumu elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 49 pār, 10 pret, tātad pieņemts. 174 pret, pār pret atturas Noraidīts. 172. pār, pret, atturas, pieņemts. 173. pār, pret, atturas, noraidīts. 174. pār, pret, atturas, pieņemts. 175. pār, pret, atturas, pieņemts. 176. divās daļās, pirmā daļa Nē, jāpārbauda par 175. grozījumu elektroniskais balsojums. Sociāla demokrāta pieprasījuši pārbaudi. Tad 175. grozījums. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pār, divdesmit viens pret. Tas nozīmē, ka sociāldemokrāti ir dabūjuši rājienu, jo šis grozījums bija pieņemts un tādēļ mēs zaudējam laiku. Tad par pirmo daļu 176. pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas. Es šķiet, ka pieņemta. 14. kompromiss. Referents ir pār. Pār, pret, atturas, pieņemts. 177. pār, pret, atturas. 183. pār, pret, atturas pieņemts. 184. par pret atturas īsti skaidrs nebija, tad pārbaudīsim 184. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret, 31 par pieņemts. 185. pār, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss pār. Nē, 186. Es atvainojos, tad 185. tika noraidīts. Balsojam par 186. par, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Turpināsim ar 41. kompromisu par, pret, atturas, pieņemts. 193. daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Noraidīta trešā daļa pār, pret, atturas, pieņemta. 16. kompromiss referents pār, pret, atturas, pieņemts. 196. pār, pret, atturas, noraidīts. 196. grozījums sociāldemokrāti ir pieprasījuši elektronisko balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pret, 27 pār. Norādīts. 197. pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas. Jā, īsti skaidrs nebija par otro daļu. 197. punktā sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tiešām nav skaidrs, 28 pār 28 pret, tātad noraidīts. 199 pār, pret, atturas, pieņemts. 42. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Un turpināsim ar 25. pār, pret, atturas, pieņemts. 26. pār, pret pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. Jā, es teiktu, ka ir pieņemts, bet, nu, ja ir radušās šaubas, nu, vismaz tika pacelt roku, cik es redzēju. Nu, labi, balsosim elektroniski par 207. Sākam balsot par 207. grozījumu. 207. Beidzam balsot par 207. 41 pret 16 pār. Noraidīts. 208. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. kompromiss. Referentis grozījums pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 212. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 212. Tātad. Pārbaudam 212. Beidzam balsot. Divdesmit septiņi pret, trīsdesmit trīs pār pieņemts, divsimt piecpadsmitais pār, pret, atturas, pieņemts. 216. par, pret, atturas, pieņemts. 217. par, pret, atturas, pieņemts. 218. par, pret, atturas, pieņemts. 218. Sākam balsot. Elektroniski pārbaudīsim 218. Beidzam balsot. 308 pār, 22 pret pieņemts. 220 pār, pret, atturas, pieņemts. 221 pār, pret, atturas, pieņemts. 222 pār, pret, atturas, norādīts. 223 pār, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. 224. par, pret, atturas, pieņemts. 225. par, pret, atturas, noraidīts. 226. par, pret, atturas, pieņemts. 227. par, pret, atturas, pieņemts. 228. par, pret, atturas, norādīts. 229 pār, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. 18. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Turpināsim ar 19. kompromisu. Par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 253. par, pret, atturas, noraidīts. 254 pār, pret, atturas, pieņemts. 255 pār, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 260. pār, pret, Tātad manā balsošanas sarakstā ir tikai viena daļa, taču ir runa par divām daļām, tātad balsosim par pirmo daļu vispirms par. Mums vajag pārtraukt balsošanu, jo ir pieteicies runāt. Ho Hovitkungs, šeit nav jautājums par balsām pa daļām, šeit ir runa par jaunu grozījumu. Es atvainojos, ka šis lūgums tiek iesniegts tik vēlu. Tad te ir runa te par sociālistu grozījumu sociālistu grozījumā. Es ceru, ka tas neradīs pārāk daudz problēmu. Mēs gribam izņemt vārdu pretiesiski unlawful. Mēs ņemam ārā vārdu unlawful. Bene, allora ehm, possiamo accedere alla sua richiesta, però dobbiamo. Tātad mēs varam ņemt vērā jūsu lūgumu, bet mums ir jābalso divreiz ar šo jūsu uh, jēdzienu pretiesiski unlawful. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļā teksts ar vārdu unlawful pretiesiski. Balsojam par otro daļu par, pret, atturas norādīts. Tas nozīmē, ka pirmā versija ir pieņemta. 24. kompromiss par. Lāmdzarv, kungs, lūdzu. Es domāju, ka šī redakcija ir jāpārstrādā, jo pēdējā teikumā ir teikts aicinām Kubas valdību ne tikai izraidīt politiskos cietumniekus. Te ir runa par 24. kompromisu. To mums iedevat pirms pāris um, minūtēm, bet tas ir iekļauts jau balsošanas sarakstā. Tad aicina Kubas valdību ne tikai izrādīt politiskos cietumniekus, bet ļaut viņiem atgriezties Kubā bez uh, tiesībām uz arestu. Jā, varbūt eh, tie, kuriem eh, šī valoda ir dzimtā, varētu mani pārlabot, bet man liekas, ka te ir radušās eh, visai liels dīvainības. Mm, jā. Te nav nekādu cerību. Mums ir tikai pāris uh, minūšu laika debatēm. Šķiet, ka tā ir vienkārša lieta. Mēs aicinām Kubas valdību uh, neizraidīt uh, cietumniekus, bet gan dot uh, viņiem iespēju atgriezties uh, Kubā, doties prom no Kubas un atgriezties Kubā bez arestēšanas. Tādai vajadzēja būt īstai redakcijai. Havita kungs. Tas ir pavisam atsevišķs punkts, bet es gribētu iekļaut to protokolā. Šķiet ir sagatavots jauns kompromiss, un mēs balsojam par jaunu kompromisu, kur ir iekļauts uh, Obila e, kunga 263. grozījums. Tas nozīmē, ka mēs tagad balsojam par citu kompromisu, nevis par to kompromisu, par ko mēs runājām no rīta. Un šķiet, ka Andrienas kundzei panāks citu vienošanos. Sala Franka. Sala Frankas kungs. Paldies, priekšādātāji. Lāmstarp kungam ir taisnība. Taču mēs te balsojam par izmainīto otro daļu 262. grozījumā. Iepriekš mēs runājām par kompromisu grozījumu, ko sagatavoja referenti, kas īstenībā aizstāja obiola grozījumu. Tad, neskatoties uz visiem šiem labajiem nolūkiem, šķiet, ka Lāmsdorfa kungs ir paudas viedokli, kas ir pretējs obiola viedoklim. Mēs būtu varējuši izvairīties no uh, šī apmulsuma, ja mēs balsošanas sarakstu būtu sastādījuši pareizi. Tad te ir runa par 24. par 24. kompromisu un 262. grozījumu, kas abi atkarīt. Labi, beigsim diskusijas. Balsosim par 24. kompromisu. Bez šī papildinājuma. Kas sākas ar mierlī. Lūdzu. Šeit ir radies pārpratums. Obilkunga redakcija ir ielikta pārskatītajā kompromisā, ko Andrikīnas kundze ir izplatījusi. Un te runa par pirmajām divām rindiņām, nevis par to, ko mēs šeit runājām ar Lamsdorfa kungu. Tātad te ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. 263. grozījums atkritīs, jo Andrikīnas kundze pašlaik liek šo redakciju savā kompromisā, kuru mēs atbalstīsim. Sì, sì allora, eh, dopo lunga, eh, beh, lunga, insomma, modestia. Nu, labi, pēc šīm garajām debatēm es gribētu teikt, ka 24. kompromiss tiek grozīts. Šis eh, apstākļa vārds mierlī tiek vienkārši svītrots. Un Mēs tagad balsosim par 24. kompromisu grozītajā formā. Balsojam par. Priekšsēdētāji, otrai daļai vajadzētu skanēt tā, ka šiem ieslodzītajiem ir jādod iespēja atgriezties Kubā. Šādā gadījumā tad eh, viss ir pareizi, viņi var doties prom no Kubas un arī atgriezties Kubā. Es ceru, ka mēs varēsim par to vienoties. Tad, tad mierlī mēs svītrojam un tad mēs ļaujam viņiem doties prom no kubas un atgriezties kubā pār pret atturas pieņemts. Nākamais 25. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 261. pār, pret, atturas, pieņems. 268. pār, pret, atturas, Pieņemts. 269. pār pret atturas noraidīts. 26. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 278. pār pret atturas pieņemts. 279. pār pret atturas Jā, šķiet nebija īsti skaidrs, vajag elektroniski pārbaudīt. Sākam balsot par 279. Beidzam balsot. 279. 27 pār 23 pret noraidīts. 281. pār pret atturas pieņemts. 27. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 286. pār pret atturas pieņemts. 287. pār pret atturas pieņemts. 288. pār pret atturas pieņemts. Atturas noraidīts. 289. pār pret atturas noraidīts. 290. pār pret atturas pieņemts. 291. pār pret atturas pieņemts. 292. un 105. kas ir identiski pār pret atturas pieņemts. 106. pār pret atturas pieņemts. 28. kompromiss pār pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 295. par, pret, atturas, noraidīts. 296. par, pret, atturas, noraidīts. 297. par, pret, atturas, noraidīts. 298. pār, pret, atturas, norādīts. 299. pār, pret, atturas, jā, īsti skaidrs nav. Tad 299. sākam balsot elektroniski. Šķiet, ka mēs gribam visu izdarīt pārāk ātri. Beidzam balsot. 29 pret, 25 pār norādīts, 300 pār, pret, atturas, norādīts. Turpināsim ar 303 pār. 300 ir norādīts. Tad 301. Par to mums ir jābalso par, pret, atturas, norādīts. Noraidīts. 302. par, pret, atturas, pieņemts. 303. par, pret, atturas, pieņemts. 30. kompromiss par. Es atvainojos. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 307. mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Man šeit ir radušās šaubas. Balsosim elektroniski, lai pārbaudītu 307. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit pieci par. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka ir pieņemts. Personāla balsojums pēc referentes grozījuma par 308. grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzām balsot. Pieņemts. 28 par pret 25. 309. personāls balsojums, ko prasa referents. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts pieņemts. 310. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 31. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 316. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 317 un 318 identiski, kas par tiem pret atturas man šķiet, ka pieņemti. 320, 321 atsaukti, 322, kas par pret atturas pieņemts. 323, kas par pret atturas pieņemts. Tagad, lai vienkāršotu mūsu darbu, aicinu balsot blokā no par 324, 325, 326, 327, ja jūs tam piekrītat. Nē. Nu, tad balsojam atsevišķi. 324. par pret atturas pieņemts. 325 par pret atturas pieņemts.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 332 par pret atturas pieņemts, 333 par pret atturas noraidīts, 334 par pret atturas noraidīts, 335 par pret atturas pieņemts, 336 par pret atturas, man šķiet, ka noraidīts. Bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot par 336. grozījumu. Beidzam balsot. Jā, daudz vispār nebalso. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 337, kas par pret atturas pieņemts. 338 par pret atturas pieņemts. 339 par pret atturas pieņemts. 340 par pret atturas pieņemts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. 348. daļām. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemt. Otrā daļa par pret pret. Nav īsti skaidrs. Tagad balsosim elektroniski par 348. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 360 pār pret atturas pieņemts. 361 pār pret atturas pieņemts. 362 pār pret atturas pieņemts. 363. Nē, 362. Sociālisti prasa pārbaudīt balsojot elektroniski. Sākam balsot par 362. Beidzam balsot. Trīsdesmit divi pār, astoņpadsmit pret pieņemts. 363 pār, pret atturas pieņemts. 365 pār pret atturas noraidīts, 366 pār pret atturas noraidīts, 367 pār pret atturas pieņems, 368 pār pret atturas pieņems, 369 pār pret atturas pieņems, 370 pār pret atturas pieņems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 atturas pieņemts 377 par, pret atturas pieņemts 378 par, pret atturas pieņemts 379 par, pret atturas pieņemts 380 par, pret atturas noraidīts 381 par, pret atturas pieņemts 382 par, par pret atturas pieņemts, 383 par pret atturas pieņemts, 384 par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts. 385 referents lūdz vārdu. Andrikienas kundze. Tātad par 385. ir, ir teikts uh, noraida, uh, nožēlo faktu, ka uh, šis likuma projekts vēl nav nodots kongresam. Tagad uh, jau šis likuma projekts ir nodots kongresam, mēs to pārbaudījām uh, ASV vēstniecībā, un līdz ar to šis teksts vairs neatbilst patiesībai. Tādēļ es gribu teikt apsveica uh, Meksikas centienus cīņā pret uh, organizēto noziedzību un uh, to, ka kongres, Meksikas kongresam ir nodots likumprojekts par uh, kara tribunālu reformu. Andrikēns kundze, vai jūs varētu skaidrāk pateikt uh, šo informāciju, jo nav nekas skaidrs, vai jūs varētu to nolasīt šo tekstu vēlreiz? Jā. Apsveic Meksikas valdības centienus cīn, cīņā pret narkotiku tirzniecību un organizēto noziedzību un to, ka kongresam ir nosūtīts likumprojekts, kura mērķis ir uh, reformēt uh, kara tiesas uzskata, ka Eiropas Savienības un Meksikas partnerība eh, jāuzlūko kā iespēja stiprināt eh, cilvēku tiesību aizsardzību un tiesiskumu. Vai ir kādi iebildumi, saka priekšstādātājs, ja nē, tad mēs varam pāriet pie balsošanas. Tagad vairs šeit nav nekādu daļu šai grozījumā, līdz ar to balsojam par uh, jau nolasīto tekstu, kas par 385. grozījumu pār pret atturas pieņemts. 34. kompromiss grozījums pār pret atturas pieņemts. 389. pār pret atturas noraidīts. Kompromiss 35 pār pret atturas pieņemts. 393 pār pret atturas pieņemts. 394 pār pret atturas pieņemts. 395 par. Nē, balsojam elektroniski par 394. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci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 pret atturas noraidīts. 412 divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 413 par pret atturas pieņemts, 414 par pret atturas pieņemta Un te nav īsti skaidrības šajā jautājumā. Līdz ar to balsojam elektroniski par 414. grozījumu. Vēbers kundze, lūdzu. Mūsu sarakstā ir teikts, ka varbūt mainīts formulējums, un tādēļ mēs vēlētos zināt, vai tad ir šis formulējums mainīts vai nē. Jā. Sekretariāts tagad salīdzina tekstu. Uh, Priekšsādētāji, tas ir jūsu paša grozījums. Uh, Priekšsādētājs es jau nevaru visu atcerēties. Sì, e il testo della noticina sulla lista di voti. Jā, mēs esam pārbaudījuši un balsošanas sarakstā iekļūta, iekļautais variants man šķiet pareizs. Es to atbalstu, man nav nekāda iebilduma. Līdz ar to balsojam ar šo grozījumu. 414. balsojam elektroniski. Be, beidzam balsot. 28 pār, 21 pret. Pieņemts. 415 pār pret atturas noraidīts. 416 pār pret atturas pieņēmts. 417 pār pret atturas pieņemts. 418 pār pret atturas noraidīts, man tā izskatās. 419 par pret atturas pieņemts, 420 par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 Nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski par 15. grozījumu. Chiusa la votazione elettronica sul 15, 39 è. Beidzām balsot elektroniski, 39 ir pret un 11 par, līdz ar to noraidīts. 16 par, pret, atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. Balsojam elektroniski par 17. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit četri par. 22 pret pieņemts. 18. par. Hovit kungs. Mēs nedzirdējām tulkojumu. Šķi... Vajadzētu pārbaudīt, vai tulkojums, tulkošanas iekārts darbojas vai ne. Tātad par pret atturs pieņemts, saka priekšsēdētājs, 19. pār pret atturs pieņemts, 20. pār pret atturs noraidīts, 21. pār pret atturs noraidīts, 22. pār pret atturas noraidīts, 22. labi balsojam elektroniski par to. Beidzām balsot. 27 pār, 23 pret pieņemts. 23 pār, pret, atturas noraidīts. 24 pār, <clears throat> pret, atturas noraidīts. 25 pār, pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām balsojot elektroniski par 26. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Vai gribat pārbaudīt balsojumu par 29. Labi, balsosim elektroniski par 28. grozījumu. Beidzam balsot. 25 pār 27 pret noraidīts.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 atturas pieņemts, 11 par pret atturas pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts un visbeidzot balsojam elektroniski par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. 50 ir pār. Apsveicam uh, Andri Kienes kundzi ar šo balsojuma rezultātu, bet pirms mēs tagad neliels pārtraukums, pirms pārējām pie pancērī ziņojumu. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra seconda parte. Lūdzu, ieņemiet vietu, vietas, un tad sāksim atkal darbu, pārējot pie mūsu sanāksmes otrās daļas. Proti, tas ir Pancerī kunga ziņojums, kurš ir uh, delegācijas attiecībām ar. Uh, Magreba valstīm vadītājs un Gomešas kundze ziņojums, kur uh, par uh, pārstāv delegāciju attiecībām ar Lībiju. Uh, šī delegācijas vizīte notika 1. līdz 5. no 1. līdz 5. novembrim, un tā ir ļoti svarīga arī mūsu komitejai. Pancerīkungs uh, ir. Uh, ticies ar daudziem, daudzām amatpersonām. Mēs uh, arī esam informēti par uh, nolīgumu noslēgšanu ar Lībiju, bet es uh, vispirms, pirms es dodu vārdu pancerīkungam, gribētu jūs informēt par to, ka esmu sazinājies ar augsto pārstāvi uh, un izteicu viņai kritiku par piekļuvis sarunu dokumentiem. Esmu saņēmis vairākas atbildes, un kad mūsu kolēģi devā, gatavojās doties uz Lībiju, es saņēmu informāciju, un tas mani diezgan uh, tā pārsteidza, ka šis uh, mans, eh, šī mana vēstulī patiesībā nonākus nevis pie augstās pārstāvis, bet gan pie korepera, ko vadīja Beļģijas eh, prezidentūra. Un es eh, vērsos pie Beļģijas prezidentūras, lūdzot mūs informēt par pieņemtajiem lēmumiem. Tie bija mani ievadvārdi, un tagad bez ilgas kavēšanās došu vārdu pancerīkungam, kurš mums informēs par savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Jau piecus gadus Eiropas parlamenta delegācija nebija apmeklējusi Lībiju, un līdz ar to mūsu delegācijai bija divi mērķi. Pastiprināt, pirmkārt, attiecības ar šo mērķi, kurš mums, šo valsti, kura mums ir strateģisks saruna partneris, tādos jautājumos kā migrācija, enerģētika un uh, drošības. Uh, situāciju šajā valstī. Otrām kārtām mums bija arī jāinformē mūsu partneri par Eiropas parlamentu lomas pieaugumu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mēs uzdevām virkni jautājumu mūsu sarunu partneriem, proti par sarunu gaitu, par nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un Lībiju, par migrācijas plūsmu pārvaldību, par fitosanitāriem jautājumiem, par uh, uzņēmumiem, ma maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, par Lībijas līdzdalību cīņā pret klimatu pārmaiņām, par hidroresursiem un enerģētikas jautājumiem, par cilvēku uh, tiesību biroja atvēršanu un uh, cilvēktiesību konvencijas atzīšanu un par situāciju attiecībā uz nāves sodu. Um, Lībijas puses dēļ mums bija zināms sarežģījumi ar mūsu programmas izpildi. Pirmajā vizītes dienā šeit bija tāda mm, polēmika izskanēja delegācijas locekļu vidū, un um, mēs tā jutāmies zināmā mērā neērti, bet pēc tam situācija uzlabojās. Mēs apmeklējām virkni svarīgu infrastruktūru uh, Bengāzi un uh, Tripolē, un tas mums ļauj jau šobrīd izdarīt pirmos secinājumus par šo vizīti. Vispirms uh, runājot par politiku. Nav tādas sastingušas uh, politiskās situācijas Lībijā. Uh, notiek zināms dialogs arī ar konservatīvajiem un dialogs ar Eiropas Savienību. Uh, ir uh, svarīgi sekot šīm debatēm, jo tas ietekmēs arī valsts iekšējo situāciju, gan arī valsts uh, starptautiskās attiecības, jāseko attīstībai Lībijā tuvākajā laikā. Nevar jau gluži teikt, ka situācija būtu ļoti skaidra, bet tā šķiet, ka notiek interesanta attīstība šai valstī un tai būtu jāseko. Mēs, uh, mums bija virkne tikšanos, mēs parakstījām noslēguma memorandu un uh, tautas uh, kongresa sekretārs apņēmās izveidot pastāvīgo komisiju attiecībām ar Eiropas Savienību, līdzīgi kā mums ir pastāvīgā delegācija attiecībām ar Magrēbu. Uh, mēs uh, zinām, ka Lībija arī saskaras ar virkni problēmu, ka ir jāuzlabo cilvēktiesību situācija. Uh, bet mēs tomēr varam konstatēt uh, zināmus panākumus. Lībija ir gatava pievienoties Ženēvas konvencijai par bēgļiem. Tāpat ir um, gatavība pausta uh, atvērt uh, augstā cilvēktiesība komisāra um, pārstāvniecības biroju, tāpat tiek domāts par nāves sodu atcelšanu, viss tas šķiet cerīgi. Mēs arī domājam, ka šī nolīguma noslēgšana pavērs jaunu laikmetu attiecībās starp Eiropas Savienību un Lībiju. Eiropas Savienības delegācijas biroja atvēršana uh, pēc iespējas ātrāk būtu nepieciešama, lai uh, virzītu uz priekšu sarunu procesu. Ir uh, nepieciešams veidot dialogu ar Lībiju un jāparak šie pamat novie, uh, šī pavat vienošanās pamat nolīgums, ņemot vērā visu iepriekš teikto. Es domāju, ka mēs pēc šīs vizītes varam sagatavot arī rekomendācijas padomēji par uh, sarunu gaitu par pamat uh, nolīguma noslēgšanu ar šo valsti. Vēl uh, noslēgumā gribu teikt, ka mēs vēlamies pateikties Eiropas Savienības vēstniekam par veikto darbu. Viņš mums uh, palīdzēja sagatavot šo braucienu, bet tomēr vēl ir uh, virkne šķēršļu jāpārvar, trūksta uh, sinerģijas ar Eiropas uh, Savienību. Uh, ir jāsaprot, ka Eiropas parlaments grib palīdzēt šai darbā, nevis to kavēt. Tāpat ir arvien vairāk jāizskaidro Eiropas parlamenta jaunā loma pēc uh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un tas attiec ne tikai uz Lībiju, bet arī uz visām citām valstīm, un mēs kļūstam redzamāki kā potenciālais sarunu partneris. E, es arī vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā, ir tīpaši mūsu delegācijas sekretariātam, kurš ir izcilu darbu veicis, sagatavojot un īstenojot šo vizīti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs saprotam, ka visi šī pateicības vārdi attiec arī uz visu mūsu komiteju kopumā. Vārds Gomes skundzei. Priekšsēdētājs tikai gribēja piebilst, ka Lībija mums ir strateģiski svarīga daudzām mūsu dalību valstīm ir ārkārtīgi spēcīgas attiecības ar Lībiju. Lībijā tomēr ir diktatūra, ir problēmas ar pilsoniskajām un citām tiesībām, bet kas attiecas uz sociāla-ekonomiskiem jautājumiem, e, jārunā par no naftas nākošo ienākumu taisnīgu sadali. Pārvaldība ir slikta, tomēr nedaudz valsts ir atvērusies pasaulē, mēs darījām visu, lai pēc iespējas vairāk pieskartos eh, cilvēktiesību jautājumiem, un jāsaka, ka mūsu partneri nekad neatteicās runāt par šīm lietām. Tas man deva lielas cerības, ir tīpaši saistībā ar pēdējo augstākā līmeņa sarunu partneri, kas eh, atbilst parlamenta spīkera amatam. Un kā Antonio Panzerī teica, uh, Tika teikts, ka varētu piekrist un parakstīt ANO bēgļu konvenciju. Mēs arī īpaši pievērsāmies ANO cilvēktiesību jautājumiem, lai ANO misija varētu atkal ierasties šajā valstī. Būtu ļoti labi, ja šis augstais pārstāvis atkal varētu Lībijā darboties, un īpaši bēgļu jautājumā. Mēs nevaram neņemt vērā, kādu progresu Lībija ir panākusi. Man liekas, vismaz skatoties uz divpusējām attiecībām, ka ir daudz nepareizi soļi iepriekš veikti, un šeit nav runa par to, ka mēs attiecības varētu uh, pārtraukt tieši pretēji. Un Eiropai arī ir jāizpilda savs humānais pienākums, mums ir daudz aktīvāk Lībijā jāiesaistās, lai mēs varētu veicināt politiskās situācijas eh, atvērtību pasaulē, piemēram, saistībā ar ekscelences centra izveidošanu ciņai pret HIV un AIDS jo šī problēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs arī gribam paplašināt darbības aptvērumu un iekļaut infekcijas slimības. Un komisāri pieņēma lēmumu par šo jautājumu varbūt ne pašā labākajā laikā, bet nu, man liekas, ka, ja mēs runājam par pamat nolīgumu, tas ir loģisks solis, bet tam jābalstās uz vairākām svarīgām lietām mums būtu padomēji jāsūta, jārāda ziņa, ka ir jāpārskata sarunu vešanas nosacījumi, un pirmkārt ir ārkārtīgi nepieņemami tas, ka padome šeit mēģinās panākt atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanu, jo šeit mēs runājam par diktatūru, par to, ka pastāvīgi tiek pārkāptas cilvēktiesības, neskatoties uz to, ka visi attiecīgie līmumi, līgumi ir ratificēti un neskatoties uz to, ka Lībija ir ANO cilvēktiesību padomas dalībniece. Jā, mums ir savi tiesiskie pienākumi arī gadījumā, ja šāds līgums tiktu noslēgts, un pilnīgi skaidrs, ka Lībija to pilnīgi vispār nekad neatbalstīs, un tāpēc šī doma ir jāatņat. Aštonas kundze un, pas, un padome vēl nav atklājusi mums e, savu, savu mandātu nosacījumus, bet Lībijas puse mums pastāstīja. Un man liekas, ka padomē mums tas būtu jānorāda. Mums arī padomē būtu jāprasa, lai tiktu ievēroti ANO bēgļu tiesību aizsardzību, aizsardzības dokumenta nosacījumi, uh, un eh, citas prasības par cilvēku tiesībām. Un mums ir jādara viss, lai mēs aizsargātu bēgļus, migrantus, īpaši tos, kas ir bēgļu nometnēs. Būtu nozīmīgi arī tas, ka padomu varētu piedāvāt varbūt kaut kādu pārcelšanās eh, programmu tieši bēgļiem, Un šīs organizācijas strādā tā, ka varētu arī, piemēram, kaut kādus padomus sniegt un kopīgi dalīt eh, to slogu. Varētu arī izveidot programmu legālai migrācijai, tas arī ir svarīgi. Jo migrācijas plūsma caur Lībiju ir liela, un tas tikai veicina cilvēku kontrabandu. Protams, moratorijas par nāvis sodu, jā, tas ir tas, uz ko mums ir jāuzstāj. Un mēs arī uzstājām, ka nepieciešama informācija, statistika par nesen sodītajiem ar nāvis sodu cilvēkiem. Un mēs eh, saņēmām pozitīvus signālus, atbildes no visaugstākā līmeņa sarunvedēja. Mums arī būtu svarīgi investēt attīstības kapacitātē dažādos pārvaldības līmeņos, jo ir virzības uz priekšu zīmes, jo cilvēki vēlas izkļūt no tās izolācijas, kurā bija pagātnē. Un mēs nevaram vienkārši aizvērt uz to acis. Protams, visas šādas programmas, piemēram, par sieviešu tiesību aizsardzību un tā tālāk, arī būtu ļoti nozīmīgas. Mums arī ir jāmēģina veicināt Lībijas iekļaušanu reģionālā sinerģijā, piemēram, par iekspējīgu attīstību, viņi jau par to arī zina. Un uh, migranti, kas ierodas Lībijā, tieši ir ieradušies uh, šajā valstī, jo tās ilgspējīgas attīstības reģionā nav. Par vides jautājumiem arī jārunā, piemēram, problēmām ar ūdens trūkumu un tūkstnešu paplašināšanos. Nu, ir skaidrs, ka mēs varam iekļaut viņus reģionālās sadarbības tīklā. Tur ir potenciāls. Un nobeigumā Lībijai ir svarīga piekļuve vīzas sistē, vīzu sistēmai, tas ir e, viņiem problemātisks jautājums un tam ir loģisks pamatojums, bet nu, dažas dalībvalstis veid, ve, gribētu veicināt labāku piekļuvi šīm vīzām. Ja mēs ļautu piemērot eh, Schengens vīzu sistēmu ātrāk, tad tas, tas būtu ļoti svarīgi. Un tas arī ļautu kliedēt lībiešu šaubas. Es ļoti nožēloju, ka mūsu kolēģi, aizbraucot no Lībijas, jau pēc dienas nāca klajā ar kaut kādiem paziņojumiem, kas neatbilda tam, ko mēs redzējām un ko mēs dzirdējām. Es to saku šeit, un es arī teikšu to kolēģei personīgi, kad viņu satikšu, ka tas nebija pareizi, kā mūsu delegācijas loceklē tā rīkoties. Mums ir jādod ziņa padomei un aštonei par to, ko es teicu, jo sarunas ir nonākušas nobeiguma fāzē. Mēs varam veikt pareizos soļus, un mums būtu ārkārtīgi svarīgi, kāpēc iespējas ātrāk nāktu klajā ar īsu rezolūciju par rekomendācijām par sarunu procesu. Protams, arī jāsako situācijas attīstībai, un šeit galvenais vārds ir iesaisti. Paldies, saka priekšsēdētājs Gameškundzei. Vārds Jako Līnī kungam, kas pārstāv šo delegāciju. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piedalījos šajā delegācijas braucienā, tāpat kā Gomešs kundze un citi. Bet man jānorāda, ka visu, visumā veiksmīgi noritēja, tīpaši pēdējā diena, kurā gan es vairs nebiju klāt, bet arī iepriekšējās dienas, un e, visi mēs e, daudz ko uzzinājām un bagātinājāmies. Protams, e, vienmēr ir neatbildēt vēl jautājumu par pamattiesībām. Mēs varējām arī konstatēt, ka uh, Uh, Lībijas pievienošanās uh, Ženēvas konvencijām vairs nav aiz kalniem, tāpat kā uh, jāsaka, citas Magreba valstis, tai vēl ir daudz, kas jādara, bet mēs varējām konstatēt, ka tiek veikti konkrēti pasākumi, tiek veidota infrastruktūra un tiek īstenoti arī vērienīgi projekti. Būtu jāņem vērā viss uh, iepriekš teiktais, lai mēs palīdzētu komisijai uh, sarunu finišu taisnē. Mums ir jāpauž uh, savs atbalsts šim procesam. Tāpat kā iepriekšējie kolēģis vēlētos atgādināt virkni svarīgu jautājumu, proti, ka vidusjūra ir uh, saiknē vai savieno Eiropas Savienību un Magreb valstis. Un šeit nedrīkst aizmirst arī par zvejniecību, un tieši zvejniecības jomā robežas nevienmēr atbilst Lībijas noteiktajām. Uh, Lībija arī uzskata, ka nesen noslēgtais līgums ar Itāliju ir labs paraugs tam, kā regulēt migrācijas plūsmas. Un nobeigumā gribu teikt, ja mēs gribam izraut Lībiju no izolācijas, tad mums ir jāaktivizē jāizvērtē sarunu process, jāīsteno sadarbība arī tiekšlietās un, tieslietās un iekšlietās, cīņā pret terorismu, cilvēku tirzniecību, narkotiku tirzniecību, un šie centieni būtu jāaktivizē. Var piekrist Pancēri un Gomešs kundzes teiktajam, ka mums ir jāsagatavo pēc iespējas ātrāk ieteikumi padomēji, Uh, norādot mūsu vēlmi panākt pamata uh, nolīguma noslēgšanu ar Lībiju. Vārds ar Lakī kungam. Pirmkārt, es gribēju apsveikt Pancerī kungu un mūsu delegāciju Lībijā, jo viņi sasniedz būtiskus rezultātus vairākās jomās. Pirmkārt, mums ir jābūt viņiem pateicīgiem par to, ka viņi parādīja, ko šis parlaments var izdarīt, aizpildot tukšumu Eiropas Savienības ārlietu politikā. Viņi uzņēmās iniciatīvu, uzsāka dialogu ar tādu svarīgu valsti kā Lībija, kas ir svarīga Eiropai un svarīga atsevišķām konkrētām dalību valstīm. Viņi parādīja, ka šī metode ļoti labi darbojas, un šeit es runāju par sadarbības un dialogu metodi. Attiecības starp Eiropas Savienību un Lībiju ir liels piemērs tam, liels piemērs tam, ko Eiropas Savienība var sasniegt, sekojot saviem mērķiem, idejām un vienkārši neatkārtojot Amerikas pieeju un kļūdas, kad viņi runā ar tādām valstīm kā Lībija. Mums nevajadzētu aizmirst, ka līdz pat dažiem gadiem atpakaļ šo valsti sauca dažādos sliktos vārdos. Eiropa neatbalsta šādu pieeju, jo tādā veidā Lībija pēdējo desmitgadu laikā, desmitgažu laikā ir kļuvusi par valsti, kas atbalsta terorismu, kur ir uh, dažādas problēmas, kas mēģina, piemēram, uh, izveidot masu iznīcināšanas ieročus un tā tālāk. Lībija ir pieņēmusi Eiropas pieju, ir atbruņojusies, un atmetusi, noslieci uz terorismu un starptautisko vardarbību, un tā ir liela, liela veiksme, liels sasniegums, izmantojot Eiropas metodi. Eiropa varētu izmantot tādas pašas darbības metodas attiecībā uz valstīm kā Irāna un, un citas, tad man liekas, ka miers vai miera process būtiski pavirzītos uz priekšu. Tieši tāpēc mums būtu jāturpina virzīties tajā pašā virzienā. Protams, ņemot vērā to, ka komisija un padome nevada šo procesu, bet, nu, parlaments šeit var pats uzņemties atbildību un dodās varbūt tādā neatklātā teritorijā ārlietu jomā attiecības ar Lībiju bija Prodī komisijas veiksmes, sasniegums. Viņiem bija ļoti auglīga pieeja, pilnībā pretēja pirms tam izmantotajai. Itālijas piemērs attiecībām ar Lībiju arī ir ļoti interesants, ļoti saskan ar Eiropas pieeju. Es tikai ceru, ka ka valdības nomaiņas rezultātā šis te process nemainīs virzienu, jo ir ļoti labi pozitīvi rezultāti sasniegti imigrācijas jomā, enerģētikas satarbības jomā. Un šis vai šī pieeja ir arī ārkārtīgi svarīga cilvēktiesību jomai Lībijā, jo sankcijas un Lībijas sodušana nestrādā. Vienīgā metode, kas būs veiksmīga, ir mūsu metode, uh, un mums būtu jābūt lepniem un jāapzinās tas. Es, tas, ka mēs Lībiju vainosim par viskaut ko, tas neko nedos, ja mēs gribam veicināt demokrātiju, pilsoniskās attīstī, atti, uh, sabiedrības izveidi Lībijā, tad mums ir jāstrādā ar šo metodu, nevis jāpiemēro sankcijas. Šis piemērs skaidri parāda, ka šī pieeja būtu tikai radījusi papildus problēmas, dažāda veida saspīlējums un tā tālāk. Panāktais progress eh, parādīs ceļu arī citās jomās, un es ceru, ka parlaments var iz, varēs izmantot arī citus instrumentus, ne tikai tos, kas tiek izmantoti pašlaik, lai parādītu to patieso Eiropas ārlietu sistēmas, ārlietu politikas piemēru. Paldies ar Lakī kungam, tagad Lansdorfa kungam vārds. Man ir daži jautājumi. Es esmu pozitīvi pārsteigts, jo es redzēju Soņu sīmēlu, kur bija dažādi apgalvojumi, kas bija pilnīgi pretrunā tam, ko es šeit dzirdēju. Un es arī uzskatu, ka iesaistīšanas pieeja ir daudz labāka nekā sankciju pieeja. Tomēr man ir daži jautājumi, daži komentāri, kurus gribētu izteikt. Pirmkārt, kas būtu jāraksta pamatnolīgumā? Tas būtu svarīgi definēt. Otkārt, mums nevajadzētu mānīt sevi. Anna Gomeša ļoti skaidri norādīja, ka Lībija ir diktatūra un par to nav nekādu šaubu. Mums nevajadzētu pārāk sacerēties. Mums būtu jāatcerās, kādas bija savstarpējās attiecības, piemēram, starp Šveici un Lībiju un kā tās attīstījās laika gaitā par incidentu, kas bija ārkārtīgi nepatīkams diktatora ģimenei. Šeit mēs runājam par mobbingu, par uh, ķīlnieku sagrābšanu un tā tālāk, un, un tas pilnībā nevarētu tikt piemērojams tādām valstīm, kuras mēs traucam par strateģiskiem partneriem. Treškārt, atpakaļ uzņemšana. Man liekas, ka mēs nevaram noslēgt līgumu nepieminot šo jautājumu, jo Lībija ne tikai eksportē cilvēks, bet viņi arī ir eh, kā tranzīta valsts bēgļiem no Sahāras reģiona. Man liekas, ka tā doma par atpakaļ uzņemšanas līgumu nemaz nav tik nepieņemama. Dažreiz man liekas, ka es esmu Buņuēlam filmā, jo tad, kad mēs runājam ar Kadafiju par pamatnolīgumu, kas ir būtisks solis uz priekšu, un, un tad, kad mēs runājam par nelielu attiecību uzlabošanu ar Izrēlu, mēs saskaramies, piemēram, ar tādām problēmām, kā savstarpējā farmaceitisko standartu atzīšana. Jā, iesaista tās, tā ir Eiropas pieeja. Bet, ja mēs to varam izdarīt ar tādām sarežģītām grūtām valstīm kā Lībija un diktatūra, tad varbūt mums būtu daudz labāk un vairāk jāstrādā ar tādām senām demokrātijām, pat ja mums nepatīk šo te demokrātisko valstu valdību politika. Paldies Lansdorfa kungam. Tagad Perčeta kungam vārds. Oui, monsieur le président. Tādētāji kungs, jā, es runāšu īsi, es gribētu nosodīt to gaisotni, kas valda šajā komitejā. Es nevaru piekrist tam, ko saka vir, šie, iepriekš runājušie kolēģi, un proti par ka to, ka mēs tagad virzamies uz pamatnolīgumu ar Lībiju, it kā nekas nebūtu noticis, it kā mēs nezinātu, kāda ir šī valsts, vienīgi Anna Gomeša atgādināja to, kāda Lībija patiesībā ir. Um, mēs uh, zinām, kā notika sarunas ar Itāliju un kāda uh, draudi pastāv virknei emigrantu un uh, bēgļu, jo šie cilvēki tiešām saskars ar uh, draudiem un briesmām, un tas ir piemērs tam, ko nevajag darīt, ka mēs uh, dodām priekšroku Eiropai kā cietoksnim, mūsu ekonomiskām interesēm un upurējam citas intereses, un es tam uh, nepiekrītu, un es gribu teikt, ka ir absolūti nepieņemams noslēgt šādus nolīgumus, ja nav garantēts minimāls cilvēktiesību ievērošanas standarts un demokrātijas elementi, un es negribētu piekrist uh, Lamstarpkungam uh, es gribu arī atgādināt šo Šveices piemēru. Mēs varam uzklausīt liecības, lai redzētu, kāda ir patiesā situācija. Tagad vārds uh, Brunī kundze komisijas vārdā lūdzu. Uh, bonjour, bonjour à tous. Uh... uh labdien visiem! Uh, Es varētu šodien atkārtot šajā formā uh, jau to, kas ir teikts iepriekš. Tātad vispirms visiem labdien, bet es gribu teikt, ka komisija īsteno Eiropu padomes pieņemtos lēmumus, un šī politika attiecībā uz Lībiju tiek, uh, ir apstiprināta jau pirms vairākiem gadiem. Mēs turpinām šo iesaistīšanās politiku, no vienas puses tādēļ, ka mums ir kopīgas intereses Lībijai un Eiropas Savienībai, un uh, uzskatām, ka iesaistīšanās politika ir labākais līdzeklis, kā uzlabot gan politisko, gan ekonomisko, gan sociālo situāciju šai valstī, un arī, ka šai politikā ir jārespektē Eiropas Savieno, Savienības vērtības. Es arī vēlējos norādīt, ka komisija dažkārt ir uzņēmusies risku, lai virzītu uz priekšu Eiropas Savienības interesi, tīpaši izstrādājot Bengāzī plānu, lai risinātu ārkārtas uh, cilvēku tiesību situācijas vai arī šo runājot par komunikē, par sadarbību migrācijas jomā. Mums ir vēlme īstenot konstruktīvu iesaistīšanās politiku attiecībās ar partneri, kas uh, protams, ir sarežģīts partneris. Tālāk runājot par sarunām par uh, pamat līguma, no, uh, nolīguma noslēgšanu, Nākošais sarunu rauns notiks parī Tripolē. Šobrīd ir priekšlaicīgi runāt par šo sarunu grafiku un pabeigšanas datumu, kā daži deputāti norādīja, šeit ir sarežģīti jautājumi uh, tirzniecības jomā, migrācijas jomā un bēgļu tiesību aizsardzības jomā. Komisija ir gatava sniegt detalizētu pārskatu par nākošo sarunu raundu, tik līdz parlaments to pieprasīs. Mēs varam tādu sniegt jau nākošu nedēļu pēc atgriešanās no Tripolis, kā mēs to esam darījuši arī līdz šim. Paldies! Okay. Bene, lascerei la parola ai due. Paldies. Es eh, vēlētos eh, dot tagad vārdu Gomešas kundzei un Pancēri kungam noslēguma vārdiem. Paldies, priekšādātāji, jā, kā jūs teicu, tā ir taisnība, tā ir diktatūra. Šī diktatūra ir eh, atrodas mums ļoti tuvu, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un tas nozīmē, ka mums ar viņiem ir jāsadarbojas tā, lai samanizinātu tās politikas negatīvās sekas, kādu ir piekopušas citas valstis attiecībā uz imigrāciju. Ja mēs varētu panākt eh, vienošanos par nolīgumu klātesot eh, ANO cilvēktiesību pārstāvim, es uzskatu, ka mēs varētu uzlabot to tūkstošu cilvēku situāciju, kas atrodas patiešām izmisumā Lībijā. Ir jāatcerās par legālajiem migrantiem, ir eh, jāatcerās par to, ka lībieši īsnībā šos cilvēkus neuzskata par migrantiem, viņi tos sauc par viestrādniekiem. Šie cilvēki patiešām tiek diskriminēti. Ja valstī būtu klāt cilvēktiesību organizācijas un mūsu pašu institūcijas, es uzskatu, ka mēs varētu iegūt vairāk informācijas un mēs varētu uh, samazināt eh, ļaunumu. Ir jāatcerās, ka daudzas organizācijas jau tur atrodas un uzstāda pašas savus noteikumus. Esmu arī pati redzējusi, ka parādās kaut kādas atvēršanās pazīmes. Es nerunāju par režīmu, taču pilsoniskā sabiedrība veicina kontaktus ar mums. Mums vajadzētu panākt, lai šie kontakti ir ciešāki. Uh, ir jānodrošina, lai pilsoniskā sabiedrības organizācijas būtu spējīgākas darboties. Mēs nepieņemam līgumus tikai ar tādām valstīm, kurām ir izcila cilvēktiesību situācija. Jā, protams, es labprāt nesadarbotos ar ļaunākajām diktatūrām pasaulē, bet, diemžēl, mums nākas sadarboties ar šādām valstīm. Šajā gadījumā es uzskatu, ka, ja mēs būsim klāt un ņemsim vērā šī pamat nolīguma kontekstu, tad mēs, kā parlaments, varēsim palīdzēt šai valstī. Mēs varēsim vērst lietas par labu. Mēs varēsim nodrošināt pozitīvāku attīstību Lībijā. Esmu par to pārliecināta. Pēc Erikungs. Jā, pavisam īsi priekšādātāji. Es eh, vēlējos nomierināt dažus no mūsu kolēģiem. No mūsu puses mēs nevēlamies sevi parādīt par naiviem. Mēs zinām, kā ir jārīkojas, ja notiek sadarbība ar Lībijas varas iestādēm. Es gribētu jūs eh, pārliecināt, ka mēs uh, netiekam uzskatīti par neracionāliem vai neloģiskiem no Lībijas varas iestāžu puses. Mums ir vajadzīgas atklātas attiecības, un mums ir jāveicina turpmāka politiska sadarbība, taču mums ir arī viennozīmīgi jāformulē uh, mūsu prasības. Mēs nevaram slēpt uh, galvu smiltīs, ja runa par imigrāciju. Mums ir jāapzinās um, imigrācijas apjomi, uh, un mums ir eh, jāņem vērā arī parlamenta tiesības. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu strādāt ar lielāku drosmi, un es gribētu vēlreiz atkārtot, ka šie secinājumi bija patiešām labi. Mēs vēlamies ieteikt padomēji nodrošināt, lai pamatnolīgumā tiktu ņemtas vērā dažādas tiesības. Tad, kad notiks šādas sarunas, vajadzētu ietvērt šajās sarunās arī vairākus svarīgus aspektus, par kuriem mēs tikko runājām. Priekšēdētājs, liels paldies! Es pateicos visiem, kas piedalījās debatēs, līdz ar to šīs debates par šo jautājumu ir slēgtas. Šķiet, ka visi kolēģi ir ieteikuši dažādas idejas attiecībā uz uh, pamatlīgumu ar Sīriju. Un uh, cerams, ka šo pamatlīgumu mēs arī drīz saņemsim, un mēs varēsim arī ieviest tajā attiecīgus grozījumus un iekļaut arī savas idejas un uh, izvairīties no tām kļūdām, kas tika pieļautas iepriekšējā redakcijā. Tagad mums būs neliela pauze, jo 2018. mums ir paredzēta komisāra Fūles uzklausīšana. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Priekšsēdētāji, vai ir tā taisnība, ka pašlaik notiek preses konferences par šo jautājumu? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo in questo momento. Di solito è puntualissimo alle 18. Parasti eh, komisārs ir ļoti punktuāls, un es diemžēl nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Eh, Herr Präsident, ich habe da noch eine Frage. Priekšsēdētāj kungs, man būtu jautājums, ja viņš eh, izklāstīs presē to, ko viņš tagad grasījās mums teikt komitejā. Pirms viņš mums to izstāsta komitejā, manuprāt, mēs nevaram tā strādāt. Es nepiedalīšos šādā sanāksmē. Es domāju, ka mēs nevarētu to akceptēt. Un varbūt apsveikuma vārdos jūs varētu to viņam skaidri norādīt. To ir akaduto, lo faremo. Jā, mums jāpārbauda fakti, un ja tas tā tiešām būs noticis, tad mēs tā arī rīkosimies. Prego, onorevole Vigani. Well, that, uh... Viganina kungs, jā, es piekrītu, ja šie paši jautājumi jau tiek izklāstīti plašsaziņas līdzekļiem, nu, bet mēs par to neesam informēti. Varbūt viņš mums varēs pastāstīt mazliet vairāk nekā presē. At... Ja mūsu sanāksme ir paredzētā sešos, mēs nezinām, kāda, kāds būs šīs preses konferences saturs pirms sešiem. Varbūt mēs varētu uzdot jautājumu komisāram, vai ir notikusi šāda preses konference un kāds ir bijis eh, tās temats, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu taisīt pārāk lielu problēmu no tā visa. Io siedo il Vegesa Parlamento. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il eh, commissario Fiule, <clears throat> dopo la riunione del collegio. Commissars Fiule, pēc uh, komisāru kolēģijas uh, sanāksmes ir uh, piedalījies preses konferencē tiešām, un kad viņš būs ieradies pie mums, tad mēs viņam uzdosim jautājumu par to, ko viņš ir teicis preses pārstāvjiem. Un ne tikai, lai viņš mums stāstītu par saviem nolūkiem, bet lai viņš arī mūs informē par to, kāds ir viņa viedoklis par attiecībām ar citām institūcijām. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Kolēģi, mēs varam atsākt mūsu sanāksmi kopā ar komisāru Fūli. Komisārs ir ieradies pie mums ar tikai četru minūšu nokavēšanos. Tas ir izņēmums, jo viņš parasti ierodas ārkārtīgi precīzi. šķiet, ka tas ir tā kā Homēra Odisejā. Bet viņš tomēr ir pie mums ir ieradies, un viņš mums stāstīs par kandidātu valstīm un arī tām valstīm, kas nākotnē varētu kļūt par kandidātu valstīm. Komisija ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un tādējādi paveras jaunas perspektīvas. ir noslēgušās sarunas, praktiski noslēgušās sarunas ar Horvātiju, tāpat arī Maķedonija, Albānija. Drīz varēs uzsākt iestāšanās sarunas. Ir izteiktas atšķirīgas prognozes par to, ko komisārs tagad paudīs. Mēs visi zinām, ka komisārs vienmēr ir bijis atklāts, izstāstot eh, par eh, dažādām attīstības iespējām un es gribētu norādīt, ka tajās dažajās minūtēs pēc pēdējā darba kārtības punkta izskatīšanas un pirms jūsu ierašanās daži kolēģi norādīja, ka pirms eh, komitejas sēdes ir notikusi preses konference, it kā par šiem pašiem tematiem, taču pirms jūs uh, apspriedāt šos tematus ar mums, jo galu galā mums vajadzēja būt pirmajiem, kam jūs to paužat. Galu galā mēs esam ārlietu komiteja. Protams, uh, mēs uh, neiebilstam pret jūsu komunikāciju aktivitātēm, tas taču piederās pie jūsu pienākumiem informēt par jūsu kompetences sfēru, taču es gribētu norādīt, ka Daži kolēģi ir runājuši par šo jautājumu, tātad par šo preses konferenci. Es būtu jums pateicīgs, ja jūs šo sensitīvo jautājumu un šo kritiku varētu arī komentēt un varētu arī stāstīt mums par tālākajām perspektīvām prognozēm. Lūdzu, dod jums vārdu. Lats paldies priekšsēdētāji godājamie parlamenta deputāti. Šī ir mana pirmā paplašanāšanās pakete. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka vienmēr pastāv iespēja nodrošināt uh, labāku kvalitāti, tad, kad uh, prezentēšu nākamo paketi. Es ieradīšos trīs minūtes ātrāk un uh, centīšos iekļauties man atvēlētajā laikā. Otrakārt, cerams, es nesaskaršos ar ārkārtas apstākļiem, ar kādiem saskāros šodien. Un šeit es domāju tieši to, ka kolēģijas sanāksmes sākās nevis no rīta, bet gan pēcpusdienā. Es ceru, ka man būs iespēja rīkoties tieši tā, kā jūs ieteicāt priekšsēdētāji. Proti pēc rīta sanāksmes kolēģijā uzreiz došos uz Eiropas parlamentu un pēc tam pie žurnālistiem. Tā kā es apzinos šos ārkārtas apstākļus, kas radās tieši šoreiz, es eh, tomēr centos kaut kādā veidā pielāgoties. Nosūtīju paplašināšanās paketes tekstu vakar vakarā tā, lai godāmiem deputātiem būtu iespēja iepazīties ar šo tekstu. Taču priekšādātājs patiešām nopietni uztveru to, ko jūs teicāt, un to, kā jūtas šīs komitejas deputāti. Priekšādātāji, godāmie parlamenta deputāti, man ir liels prieks, ka varēju ierasties šodien pie jums, lai prezentētu 2010. gada paplašināšanās paketi. Vispirms es vēlētos jums paust dažus vispārējus apsvērumus par galvenajiem izaicinājumiem iestāšanās procesā. Otrais, es runāšu par diviem atzinumiem par Melnkalnu un Albāniju. Treškārt, es prezentēšu arī galvenos atzinumus par citiem kandidātiem un potenciālajām kandidātu valstīm. Galvenie izaicinājumi. Šī pakete ir sagatavota tāda gada beigās, kas ļāva pieredzēt ievērojamas sasniegumus paplašināšanās valstīs. Tas parādīja, ka mēs esam izmantojuši iepriekšējo gadu pieredzi, lai paplašināšanās process būtu efektīvāks. Šī procesa pamati vēl ar vienu ir saglabājušies, proti mēs pilnībā respektējam Kopenhāgenes kritērijus un 2006. gada atjaunoto vienošanos. Pilnībā ievērojam apņemšanās, ko mēs, kā Eiropas Savienība, esam uh, pieņēmuši. Un pilnībā respektējam arī tos nosacījumus, kas attiecas uz kandidātu valstīm. Šī metodika ir pārbaudīta. Saskaņā ar šo metodiku daudzas valstis ir iestājušās Eiropas Savienībā. Tomēr vienmēr ir iespēja pielāgoties un uh, ņemt vērā jauno realitāti. Spēles noteikumi ir palikuši tādi paši, taču to piemērošana ataino to, ko esam pieredzējuši iepriekšējā paplašināšanās kārtā un pārējās kārtās. Mēs eh, tagad eh, esam nodrošinājuši mērķus gan sākumā, gan beigās, ko mēs pieņemam ar dalību valstīm uz vienprātības pamatiem. Mēs eh, sagaidām, lai šie mērķi tiktu izpildīti, it īpaši attiecībā uz tieslietām un pamatiesībām, slavenā 23. nodaļā. Mēs kontrolējam apņemšanās tad, kad sadaļas tiek priekšlaicīgi slēgtas. Tas tiek darīts ar monitoringa tabulu palīdzību, kas tiek apspriestas ar dalībvalstīm. Mēs veicam arī analīzi par absorpcijas kapacitāti galvenajos sektoros. Kad runāju ar jums savā uh, uzklausīšanā pirms tā jau samatā es uzsvēru, cik svarīgi ir dot paplašanāšanās valstīm pēc iespējas lielākas politiskās vadlīnijas un atbalstu. Politiskās vadlīnijas un stingri nosacījumi ir viens un tās pašas monētas divas puses. Mēs esam nodrošinājuši, lai šis process atbalstītu valstu centienus izpildīt kritērijus, bet šim procesam ir jābūt arī ļoti striktam, pārbaudot, vai kritēriji ir tikuši izpildīti. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu ticamību, un tieši tāds būs arī mans vadmotīvs darbojoties kā paplašināšanas komisāram. Priekšēdētāji, pirms pievērsīšos atzinumiem par Albāniju un Melkānu, es vēlētos nedaudz parunāt arī par vispārējo paplašināšanās kontekstu un strateģiskā dokumenta uzsvaru. Ekonomiskā krīze un tās sekas, protams, ir uzmanības centrā ikvienam. Šādos laikos cilvēki var uzdot jautājumu, kāpēc vispār mums ir jādomā par paplašināšanos. Par paplašināšanos, paplašināšanos ir jādomā tāpēc, ka tā stiprina mieru un stabilitāti Eiropā. Tas ir Eiropas Savienības strateģiskajās interesēs nodrošināt, lai paplašanāšanās process turpinātos, pamatojoties uz principiem un nosacījumiem, par kuriem esam vienojušies, kā arī pamatojoties uz atjaunoto vienošanos par paplašanāšanos. Paplašanāšanās process ļauj mums labāk sasniegt eh, savus politikas mērķus, vairākās jomās, kas ir būtiskas e, tam, lai ekonomika atvesļotos un lai izaugsme būtu ilgspējīga. ilgspējīga. Te ir runa par ekonomiskās krīzes pārvarēšanu, 2020 reformu darba kārtības mērķu veicināšanu un drošības nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Tāpat ir runa par mūsu spēka pierādīšanu uz pasaules skatuves. Ņemot vērā globālo ekonomisko recesiju, intensīvāks ekonomiskais dialogs un ciešāka ekonomiskā integrācija ar paplašanāšanās valstīm un ar citām kaimiņu valstīm ļaus mums eh, kopīgi likt lielāku uzsvaru uz krīzes pārvarēšanu, uz konkurētspējas uzlabošanu un darba vietu radīšanu. Paplašanāšanās politika ļauj Eiropas Savienībai stāties pretī izaicinājumiem, ko tai uzstāda jauna pārmaiņu pilna multipolāra pasaule. Uh, un mums ir jāturpina pārstāvēt savas vērtības un intereses arī ārpus mūsu robežām. Savienībai ir jāveido sadarbība ar iepriekšējiem pretiniekiem, tajā pašā laikā saglabājot augstus cilvēktiesību standartus un izmantojot dažādus rīkus, kas nav likumdošanas rīki, lai mainītu pasauli, kas mums ir apkārt. Paplašināšanās politika parāda, ka mēs varam šos izaicinājumus pārvērst iespējās, iespējās, kas nodrošinās labāku un bagātāku Eiropu. Pēdējā gada laikā mēs esam pieredzējuši ļoti ievērojumu progresu paplašināšanās valstīs mm, Eiropas Savienībā. Gan vīzu liberalizācijas jomā, gan konstitucionālās reformas jomā, gan stabilizācijas un asociācijas nolīgumu īstenošanā, gan iestāšanās sarunu atklāšanā. Šis progress norāda, ka paplašanāšanās ir efektīva politika. Lai Eiropas Savienības paplašanāšanās politika varētu būt veiksmīga arī nākotnē, tai ir jāturpina būt ticamai. Ticamība ir divvirzienu process. Dalību valstīm paplašanāšanās procesa ticamība nozīmē ciešu nosacījumu ievērošanu Tas nozīmē, ka kandidātu valstī ļauj iestāties Eiropas Savienībā tikai tad, kad tā ir simtprocentīgi gatava. Kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm ticamība nozīmē reālas Eiropas perspektīvas. Mēs nodrošināsim šīm valstīm ietvaru, kurā tās varēs panākt reālas izmaiņas, reālas reformas un reālus rezultātus. Attiecībā uz šīm valstīm iestājas sarunas nav tikai ķeksīši vajadzīgajās kastītēs un likumdošanas pielāgošana. Valstīm ir jānodrošina ticamas reformas un reāli to īstenošanas rezultāti. Mēs tādējādi nodrošināsim, ka neviena valsts neiestāsies Eiropas Savienībā pirms tā ir simtprocentīgi gatava to darīt. Tāpat mums ir arī jānodrošina, lai Eiropas Savienība būtu simtprocentīgi gatava pirms paplašināšanās, lai tā ir gatava uzņemt jauno valsti. Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir svarīgs elements Eiropas Savienības paplašināšanās kapacitātē. Tikot galā ar institucionālajiem šķēršļiem, mēs varam nodrošināt, ka Eiropas Savienība turpina savu paplašināšanās plānu, saglabājot Eiropas integrācijas mērķus. Simtprocentīga gatavība ļaus sasniegt vēl kādu svarīgu elementu paplašanāšanās procesā. Pilsoņu atbalsts gan Eiropas Savienībā, gan kandidātu valstīs. Gatavošanās paplašanāšanai dod pozitīvus rezultātus ne tikai politiskajai vidē, bet arī pilsoņiem. 2010. gada stratēģijā ir uzsvērtas prioritātes, piemēram, valsts administrācijas un uh, tiesu sistēmas reforma, kā arī cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju. Tikai labi rezultāti šajās jomās garantēs to, ka īstenotās reformas ir patiešām ieviesušas izmaiņas un dod labumu sabiedrībai. Tādējādi arī Eiropas Savienībai nevajadzēs izmantot sadarbības un pārbaudas mehānismu pēc iestāšanās. Bet, protams, ir eh, citas jomas, kurām arī ir jāpievērš uzmanība. Pieminēšu tikai dažas. Vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība vēl ar vien sagādā bažas lielākajā daļā paplašināšanās valstu. Progresu šajā jomā cieši kontrolēs komisija. Nākamais. Divpusējus jautājumus ir jārisina attiecīgajām iesaistītajām pusēm, ņemot vērā kaimiņu attiecību garu un pilnībā ņemot vērā Eiropas Savienības intereses. Šiem jautājumiem nevajadzētu palēnināt paplašināšanās procesu. Ir pienācis laiks, lai mēs aizmirstu pagātnes konfliktus, lai mēs izmantotu nesenos pozitīvos rezultātus attiecībās samierināšanos. Nākamais reģionālā sadarbība ir svarīgs elements stabilizācijas un asociācijas procesā. To nevajadzētu aizmirst strīdoties par Kosovu. Nākamais vīzu liberalizācija. Ir panākts ievērojams progress pie šī jautājuma. Vīzu pienākums pilsoņiem no uh, bijušās Dienaslavijas republikas Maķedonijas, Melkāns un Serbijas ir ticis atcelts, un vakar mēs vienojāmies, ka vīzu prasības tiks eh, atņemtas arī Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Attiecībā uz Kosovu mēs eh, uzsāksim vīzu liberalizācijas dialogu pavisam drīz. Ir vajadzīgi arī jauni centieni, lai nodrošinātu ka valstis izpilda arī turpmākus nosacījumus pat pēc tam, kad ir ieviesta vīzu liberalizācija. Tagad pievērsīšos uh, viedokļiem uh, atzinumiem par Melkānu un Albāniju. Priekšēdētāji, godāmie deputāti, kā jau es teicu, komisija tikko pieņēmusi atzinumus par Albāniju un Melkāni. Komisija rekomendē, ka iestāšanās sarunas ir jāsāk ar Melkānu un Albāniju. Tad, kad šīs valstis būs sasniegušas pietiekamu atbilstības līmeni ar dalības kritērijiem, it īpaši, ja ir runa par galvenajām prioritātēm, kas ir nosauktas atzinumos. Esam veikuši ļoti sīku analīzi, izvērtējot katru valsti balstoties uz tās sasniegtajiem rezultātiem un principiem un mēs esam atzinuši, ka pastāv ļoti lielas atšķirības starp šīm valstīm. Kopenhāgenes kritēriji ir izšķirošie, lai mēs varētu dot rekomendāciju a, uzsākt a, iestāšanās sarunas. Abas valstis ir sasniegušas procesu, tomēr vēl ar vienu ir vairāki jautājumi, kas nav atrisināti. Pirms mēs varam uzsākt a, iestāšanās sarunas. It īpaši, ja ir runa par tiesiskumu. Tālāk atzinums par Melnkalni atzīst, ka ir politiskajā jomā panākts progress, it īpaši, ja runājam par institucionālo un tiesisko ietvaru, kas tagad ir saskaņots ar Eiropas standartiem. Parlaments funkcionē normāli, un šobrīd ir konstruktīvs dialogs starp dažādām politiskajām partijām valstīm. Šī valsts uzņēmusies pozitīvu lomu savā reģionā un ir labas attiecības ar dažādiem etniskajiem grupējumiem. Lai atzītu šīs valsts sasniegums, Eiropas Savienība iesaka eh, kandidātu valsts status piešķirt Melnkalnē. Tas atspoguļo mūsu pozīciju. Progresam ir jābūt taustāmam, un ja tas ir taustāms, tas tiek atalgot šajā iestāšanās, pirms iestāšanās procedūrā. Arī Albānija ir e, panākusi progresu politiskajā jomā. Arī Albānija e, šobrīd spēlē pozitīvu lomu reģionu attiecībās. Tomēr ir vairākas jomas, kurās Albānijas progresu kavē šī brīža politiskais sastingums. Tas liek apšaubīt Albānijas institūciju politisko stabilitāti. Ir bijušas nopietnas problēmas, kas saistīts ar parlamentu funkcionēšanu, piemēram. Eh, parlaments neļauj pieņemt būtiskas, svarīgas reformas valstī, un tas ir ļoti liels šķērslis Kopenhāgenes kritēriju sasniegšanā Albānijā. Līdz ar to Albānijai mēs nepiešķiram kandidātu valsts status, un tas pilnībā saskan ar mūsu vispārējo attieksmi. Vairāk nekā gada garumā Eiropas Savienība un es personiski, un it īpaši Eiropas parlaments, kur es gribētu uzteikt šeit. Tātad vairāk nekā gadu mēs esam ļoti skaidri uzrunājuši visas politiskās partijas, gan tās, kas šobrīd ir Albānijas valdībā, gan arī opozīcijā. Mēs esam viņus aicinājuši uzņemties atbildību, izturēties atbildīgi un izvest valsti no strupceļa. Šī mūsu pieeja ir balstīta uz ļoti precīzām prioritātēm Mēs sniedzam visām šīm valstīm ļoti skaidrs vadlīnijas par to, kas tām ir jāpaveic. Mēs izvērtēsim šo valstu panākto progresu galvenajās prioritārajās jomās 2011. gada paplašināšanās pakotnē. Katra valsts tiks izvērtēta atsevišķi, un katra valsts arī pati nosaka, cik strauji notiek šī tuvošanās iestāja Eiropas Savienībā. Un tagad, priekšsādātāja kungs, es gribētu pievērsties citām kandidātu valstīm un potenciālām kandidātu valstīm. Horvātija. Iestāšanās sarunas ar Horvātiju ir iegājušas finiša taisnē. Es gribētu pasvītrot, ka pilna sadarbība ar starptautisko kriminālo tribunālu bijušās Dienvidslāvijas lietās joprojām ir galvenā prasība uh, Horvātijas progresam iestājai uh, Eiropas Savienībā saskaņā ar mūsu iestāšanās sarunu uh, ietvaru. Eiropas komisija uzskata, ka sarunas beigsies tad, kad Horvātija būs e, nokārtojusi visus e, pārbaudījumus un būs panākusi progresu, it īpaši tādās jomās kā tiesu sistēma un pamattiesības. Ir ļoti svarīgi saņemt mūsu pārliecību par to, ka tiek ieviest šie mūsu ieteikumi tad Eiropas Savienībai nevajadzēs pārbaudīt šos te panākt, šī, šo jomu um, ieviestās reformas pēc Horvātijas iestāšanās. Par 23. nodaļu iestāju sarunās mēs pieņemsim lēmumu 2011. gada pirmajā uh, kvartālā. Visam reģionam ir svarīgi, cik ticamas būs šīs iestāšanās sarunas ar Horvātiju un cik godīgs tās būs. Tālāk par Turciju. Turcija ir turpinājis politisko reformu procesu, it īpaši reformējot savu konstitūciju. Bet ir nepieciešami tālākie ja uzlabojumi tādās jomās kā pamatiesības, demokrātiskā atvērtība un visu iesaistīto pušu iesaiste reformu procesā It īpaši ir nepieciešams praksē nodrošināt izteiksmes brīvību Turcijā. Tu, Turcija aizvien labāk pilda dažādās prasības, arī tās, kas ir specifiski nosauktas iestāšanās ietvarā. To darot, eh, pātrinot šo te izpildi, Turcija var pātrināt iestājas sarunas. Un es gribētu uzsvērt, ka šobrīd ir ļoti steidzami nepieciešams lai Turcija pilnībā ieviestu iek, i, mm, asociācijas nolīgumu papildu protokolu bez jebkādas diskriminācijas. Ja tas netiks darīts, tad Eiropas komisija iesaka, lai Eiropas Savienība joprojām uztur 2006. gada prasības un pasākums. Tas, protams, ietekmēs sarunu progresu un ātrumu. Runājot par Kipras jautājumu, Kipras grieķu un Kipras turku kopienu vadītāju joprojām turpina sarunas par visaptverošu nolīgumu un mierizglīdu izlīgumu um, apvienoto nāciju organizācijas vadībā. Es aicinu abu kopienu vadītājus nonākt pie šo sarunu risinājumu pēc iespējas tuvākā laikā. Bez tam gribētu atgādināt, ka mēs aicinam Turciju konkrētiem, ar konkrētiem pasākumiem veicināt Kipras jautājumu atrisināšanos. Runāšu par Islandi. Iestājas process ar Islandi ir sācies. Iestāšanās sarunas sākās 2010. gada jūlijā. Īslandes likumdošanas caurskatīšana sāksies pavisam drīz, jau nākam nedēļa pirmās sarunu sadaļas varētu tikt atvērtas jau pirms nākamā gada vasaras. Īslandē būs jāatrisina patreizējie uzdevumi tādi, kas ir uzraidi, uzrādīti uh, EFTA uzraudzības um, organizācijas uh, ietvaros un kontekstā. Ir nepieciešami būtiski pasākumi pilsoņu informēšanai par to, ko nozīmēs viņu iestāja Eiropas Savienībām. Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija nākamā valsts. Tā joprojām pietiekami izpild politiskos kritērijus. Šī valsts būtiski ir reformējusi svarīgākās jomas, taču šīs reformas notiek nevienmērīgi. Ir nepieciešams ar tālāk reformēt tiesu sistēmu un valsts administrācijas sistēmu. Komisija atkārto savu ieteikumu sarunas par iestāju Eiropas Savienībā ar bijušo uh, Dienvidslāvijas Republiku, uh, eh, Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju uzsākt tuvākajā nākotnē. Visām dalībvalstīm ir vienbalsīgi jāatbalsta šādu sarunu uzstāšanās. Pagaidām tas nav izdarīts, un tādēļ ir nepieciešams rast tādu risinājumu šo, šī procesa uzsākšanai, kas būtu pienā, pie, pieņemams visiem. Nākamā valsts - Serbija. 2010. gada oktobrī padoma aicināja komisiju iesniegt atzinumu par Serbiju. Serbija ir sākus politisko reformu darba kārtību un e, ir uzsākusi pagaidu nolīgumu, izstrādāja ceļu uz šo pagaidu nolīgumu. E, ir nepieciešami papildus pasākumi, lai reformētu tiesu sistēmu, veiktu valsts administrācijas reformu, apkarot noziedzību un korupciju. Serbija turpina sadarboties ar starptautisko kriminālo tribunālu uh, eh, dien, bijušās Dienvidslāmijas lietās, bet joprojām ir jāatzīst, ka ir uh, divi eh, cilvēki, kas vēl nav izdoti šim tribunālam. Eh, pilna sadarbība ar šo tribunālu ir starptautisks pienākums Serbijai. Bez tām Serbijai ir nepieciešama konstruktīva attieksme pret Kosovas dalību reģionu un sadarbībā un tirdzniecībā. E, sadarbībai ir nepieciešama konkrēta izpausme arī ELEX kontekstā e, un ir nepieciešams normalizēt sīs, e, situāciju Kosovas ziemeļos. Tālāk, Bosnija un Hercegovina. Šai, šai valstī ir nepieciešams pastiprināt un pātrināt uh, reformas. Galvenokārt šeit gribētu uzsvērt to, ka tās konstitūcija ir jāpārveido tā, lai tā būtu saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Ir nepieciešams arī paaugstināt Bosnijas un Hercegovīnas institūciju efektivitāti, un valstī ir jāmaina likumdošanas sistēma tā, lai tā būtu saskaņot ar Eiropas Savienības likumdošanu. Bosnijai Hercegovinai ir uh, jārīkojas saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām. Tikai tad um, varēs drīzumā slēgt augstā pārstāvja biroju Bosnijā. Pēc saskaņā ar ANO ģenerālās asamblējas rezolūcija Eiropas Savienība veicinās dialogu starp Belgrādu un Prištinu, lai veicinātu šo abu valstu sadarbību un arī lai pātrinātu Bosnijas un Hercegovinas virzību uz Eiro, dalību Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi ne tikai šīm divām valstīm, bet visam reģionam un sadarbībai visā šajā reģionā. Kosovā būtiski pavirzies uz priekšu decentralizācijas procesu. Kosova labāk sadarbojas ar EULEX misiju, taču jāsaka, ka ir vēl būtiski uzdevumi veicami tādās jomās kā tiesiskums, valsts administrācija, tiesu sistēma, ir eh, vairāk jāapkaro korupcija, organizētā noziedzība un eh, naudas atmazgāšana dialogs un samierināšanās starp dažādām etniskajām grupām, kopienām, minoritāšu integrēšana, tīpaši Kosovas servu integrēšana, joprojām ir neatrisinātie jautājumi. Joprojām ir ļoti sarežģīta situācija Kosovas ziemeļos. Kosovas varas iestādēm ir konstruktīvi jātiec pret to, ka Kosovai vajadzētu piedalīties ļoti aktīvi reģionālās sadarbības fórumos un iesaistīties dažādos reģionālajos pasākumos. Un nobeigumā es gribētu pateikt priekšsēdētāju kungs un godātie deputāti, ka patreizējais paplašināšanās brīdis mums e, dod lielisks iespējas risināt dažas no globālajām problēmām. Lai pilnībā sasniegtu savu potenciālu, mums ir jānodrošina šī procesa kontinuitāte un arī ticamība. Mēs nedrīkstam palaist garām šo izdevīgo brīdi. Šīs ir galvenās domas un galvenie secinājumi par to, kas ir noticis 2010. gadā. Eiropas Savienība tic paplašināšanās procesam, un es pats personiski um, uh, uzskatu, ka paplašināšanās ir jāturpina, to domā arī dalība valstis un jūs un arī kandidātu valstis. Uh, Februārī es eh, šeit piedalījos uzklausīšanā, kurā solīju uzturēt ļoti ciešu sadarbību ar jums. Es ceru, ka šī ciešā sadarbība šogad ir bijusi jums tikpat interesanta un noderīga kā man. Jūsu ārlietu komitejā ir ļoti laba pieredze, ekspertīze un izpratne par to, kāds ir paplašināšanās process. Priekšsēdētāji kungs, es esmu pārliecināts, ka arī turpmāk mēs cieši sadarbosimies, tas nāks par labu gan Eiropas Savienībai, gan arī tām valstīm, kuras vēlas ieņemt pilntiesīgu dalībvalstu statusu Eiropas Savienībā. Šī gada laikā mēs esam bijuši acu liecinieki tam, kā pat šajos grūtajos laikos kandidāta valsts ir panākušas būtisku progresu šīs valstis ir pelnījušas mūsu pilnu atbalstu. Tās saņems atbalstu no manis, un es esmu cieši pārliecināts, ka arī jūs sniegsiet savu atbalstu, cik vien tas ir iespējams. Eh, Paldies, komisāri! Mums ir pieteikušies eh, daudzi runātāji. Un, lai nodrošinātu to, ka tas notiek efektīvi, grafika ziņā, un ka tiek uh, aptverti būtiskākie jautājumi, es došu vārdu referentiem no dažādām valstīm, divi ar pus minūtes katram, un pēc tam uh, mēs ķersimies pie runātāju saraksta. Pirmā runātāja Van Roitens kundze. Pēc tam Sela Franks kungs uh, divi ar pus minūtes un nevairāk. vairāk. Gracias, eh, senor presidente. Sala Frankskungs. Paldies eh, priekšsēdētāji un komisāri, paldies, ka vēlreiz eh, ieradāties pie mums. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ļaunprātīgi izmantot faktu, ka komisārs ir šeit un pieprasīt pārāk daudz no viņa. Viņš jau ir pierādījis uh, savas uh, spējas darboties, un eh, viņa atvērtība komunikācijai arī ir apsveicama. Šķiet, ka daudzi citi viņa kolēģi nerīkojas līdzīgi. Un uh, varbūt mēs uzdodam jautājumus jums, eh, tādus jautājumus, ko mēs baidamies uzdot citiem, un tā savā ziņā ir situācijas izmantošana. Uh, pirms dažiem gadiem uh, veidojās situācija ar Turciju, bija labi elementi un netik labi elementi, tika aicināts veikt konstitucionāls uzlabojums, cilvēku tiesību uzlabojums, un šajā procesā ir bijušas pozitīvas tendences. Uh, jo īpaši attiecībā starp militāro un uh, militāriem un civiliem spēkiem. Bet uh, ir arī negatīvie aspekti, tāpēc es vēlētos jums jautāt, lai. Es, es jau norādīju, ka ir arī problēma jautājumi, bet eh, pēc piecu gadu kandidēšanas un sarunām ir atvērtas trīs sarunas sadaļas un šķiet, ka nav iespējams atvērt pārējās. Cik lielā mērā ir normalizētas attiecības ar Kipru, jo tām ir ļoti liela loma kopējā situācijā. Un uh, mēs, protams, apsveicam to, ko Turki jau ir izdarījuši līdz šim, bet cik lielā mērā šīs problēmas uh, apdraud procesu kopumā? Otrais jautājums. Cik lielā mērā sarunās ar Turciju Turcijas politika, jo īpaši tās uh, atteikšanās, uh, atteikšanās panākt mie, mierīgas attiecības ar Armēniju. Tad cik lielā mērā arī tās attiecības ar Īrānu rada bažas? Un eh, šeit ir jāpiemina arī situācija Renault, ar cik lielā mērā tas sarežģīja situāciju. Eh, paldies eh, Sala Frankas kungam. Svobodas kungs no Horvātijas divar pus minūtes. For... Paldies komisāri par ziņojumu un paldies par informāciju, ko mēs saņēmām jau iepriekš, jo mēs saņēmām informāciju iepriekš Manuprāt, eh, šis ziņojums ir ļoti līdzsvarots eh, un darbs eh, tajā virzās pareizajā gultnē, bet runājot par Horvātiju, jūs norādījāt, ka nu pat tās ir beigu fāze, bet tika saņemta kritika vēl pirms preses konferences, ka nav norādīts datums. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai situācija attīstītos iespējami drīz, Mēs vēlamies, lai sarunas tiktu pabeigtas pirmajā nākamā gada pusgadā. Un es domāju, ka Horvātija jau dara visu iespējamo, ko viņa var. Runājot par citiem jautājumiem, par cīņu pret korupciju un pārējām problēmām, ir darāmie darbi, un eh, mūsu vēstījumam Horvātijai vajadzētu būt tādam Izdariet savu darba daļu, un tad mēs panāksim vienošanos. Cerams, ka viņi arī izdarīs labāko, ko viņi var nākamā gada pirmajā pusgadā, bet šobrīd viss ir Horvātijas ziņā. Runājot par konkurences politiku, protams, arī šeit vēl ir iespējas uzlabojumiem, bet es Domāju, ka jāņem vērā arī šī sarežģītā ekonomiskā situācija. Es eh, piekrītu komisijas ziņojumu un vēlos teikt Horvātijai, eh, ka viņiem jāuztver viņu darbs nopietni, un tad eh, cerams, ka nākamā gada pirmajā pusē mēs sagaidīsim arī laimīgās beigas. Paldies! kungam no bijušās uh, Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas uh, eh, Tāler kungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri Fūles kungs, par jūsu ziņojumu, par jūsu darbu. Un uh, paldies, ka pavēstījāt, uh, ko esat darījis pēdējā gada laikā. Un uh, Es atbalstu jūsu centienus attiecībā uz sadarbību ar parlamentu. Manuprāt, ir ļoti jauki, ka Eiropas Savienība ar kandidātu valstīm runā vienotā balsī, ka pastāv vienotība. Un runājot par eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, uh, Ir svarīgi, ka Maķedonija pakļaujas e, politiskajām niansēm, bet e, ir vēl lietas darāmas attiecībās pārvaldību, e, plašsaziņas līdzekļu brīvību un citām jomām. Es ierosinu veikt novērošanu plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā. Tā ir svarīga joma demokrātijas attīstībai kandidātu valstīs. Es atceros, ka pagājušajā gadā mēs bijām ļoti optimistiski. Mēs runājām par pavērušos iespēju, par to, ka tas ir tikai laika jautājums, kad eh, Maķedonija sāks eh, sarunas. Un šobrīd mēs redzam, ka šis optimisms sāk pagaist. Acīm redzam, Maķedonija ir uz pārējā ceļa, taču Te ir strīdi ar Grieķiju par valsts nosaukumu, kas kavē progresu, un abas puses uzskata, ka risinājums ir jāpanāk iespējami drīz, jo pretējā gadījumā Maķedonijai, Maķedonijas situācijā būs vērojams regress. Mēs arī vēlamies, lai kompromiss tiktu panāks ar lielāku elastīgumu gan no Maķedonijas, gan no Grieķijas puses. Es eh, vēlētos. Es vēlētos paust atbalstu tam, ko jūs norādījāt, ka pirmām kārtām ir jāņem Eiropas intereses vērā. Un eh, šīs intereses ir ārkārtīgi svarīgas gan Maķedonijas, gan Grieķijas interešu kontekstā. Un tāpēc eh, es vēlētos gan, eh, lai jūs, eh, komisāri, gan arī Eštons kundze, mēģinātu ņemt vērā abu pušu argumentus, lai mēs varētu panākt progresu. Varbūt, ka pienāks laiks, kad. Kād Eiropas Savienība varēs piedāvāt papildu pakalpojumus un nevis tikai kalpot kā vidutājs starp uh, tautām. Un es ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem varēsim uzņemt, uh, palīdzēt Maķedonijai kļūt par dalību valsti. Paldies, uh, Īslandes pārstāvis, divar pus minūtes, lūdzu ievērojiet šo laiku ierobežojumu. Paldies, saka Predes kungs es eh, ievērošu man atvēlēto laiku. Es eh, gribētu jums pirmām kārtām atgādināt, ka pavasarī Eiropas parlaments nolēma izmantot vienkāršoto procedūru, lai Islanda cik drīz vien iespējams varētu gūt labumu no mm, pirmsiestāšanās palīdzības instrumentos eh, iekļautajiem līdzekļiem. Tas bija vienprātīgs eh, balsojums. Eiropas parlaments darīja visu iespējamo, lai Islande varētu izmantot šos līdzekļus. Pirms dažām dienām es uzzināju, ka vairāki to valdību ministri, kas bija lūguši sarunu sākšanu, uzskata, ka līdzekļi no šī svarīgā instrumenta ir viena vienīga propaganda un arī Īslandes politiķi ir norādījuši, ka uzskata šī instrumenta izmantošanu par bīstamu Īslandes sabiedrībai. Šajā situācijā, šajā situācijā ir labs politisks uh, raksturojums. No vienas puses tie ir Eiropas Savienības atvērtība, labvēlība, bet no otras puses ir arī aizdomas, kas ir saistītas ar informācijas izplatīšanos par Eiropas Savienību. Kāda jūsuprāt, komisāra kungs, ir šī lielā politiskā problēma? Kā jūs to redzat? Jo ne tikai politiķi un valdība mums ir, kas ir teikusi jā iestājai, uh, Šī iestājas lieta ir arī sašķēlus sabiedrību, jo jebkurš Eiropas Savienības žests nu pat tās tiek uzskatīts par bīstamu propagandu. Paldies, Predes kungs. Tālāk eh, vārds. Uh, Broka kungam eh, pakas kunga vietā, kundzes vietā uh, no Bosnijas un Hercegovinas. Äh, dennoch äh, will ich all mein. Tad, tad eh, Broka kungs aizstāv, aizstāja referentī Bosnijas Hercegovinas jautājumos, un viņš saka, ka apkopos visu drosmi šai, šim uzdevumam. Un uh, Visas eh, kandidātu valstis vetā ir Horvātija vai Sērbija. Nedrīkst uh, uh, jautājumi šie ir jāaktualizē un uh, Un, un uh, ir, ir, ir jālēmj par, atsl, par, par būtiskajiem jautājumiem. Un uh, varbūt, ka to varēs risināt arī uh, augstā pārstāvi birojā. Mums ir jāņem vērā arī, ka šai valstī ir krājies, klājies visgrūtāk tās etniskā sastāvdēļ. Tur ir trīs dažādas etniskās grupas un te ir dažādas problēmas, tostarp arī policijas sadarbība un citas. Un uh, ir būtiski, ka šie jautājumi tiek risināti. Tādējādi mēs varētu palīdzot šos jautājumus risināt, dot signālu, ka šī valsts nav aizņemta. Un uh, arī Man šie jautājumi šķiet arī psiholoģiski ārkārtīgi svarīgi, un eh, tāpēc mums vajadzētu šo valsti arī turpmāk eh, iedrošināt. Un eh, ir, šis jautājums ir svarīgs arī no tieslietu un kriminalitātes viedokļa. Eh, ir, ir puses, kas uzskata Bosnijas un Hercegovinas iestāšanos par ārkārtīgi svarīgu. Eh, tostarp arī reģionālās sadarbības eh, un dažādu partnerību kontekstā. Es gribētu arī norādīt, ka mums jādo, jādomā par to, cik ilgi kādas valsts opozīcijas pārstāvji drīkst drīksta pretoties, un tas ir Albānijas gadījums. Eh, Serbija divi ar pus minūtes. Paldies, eh, priekšsādētāji, kolēģi. Ki ga razumejo v državah članicah kandidat. Paldies. Es ceru, ka mēs uztveram uh, šo valstu kā vienu no nākošajām kandidātu valstīm. Un arī Bel redzam, ka Belgrad veido dialogu ar Prištinu. Un uh, Prištinā arī ir vēlme, lai Belgrada pārskata savus dažādas politikas nostādnes. Uh, un cerams, ka varēsim no komisijas arī sagaidīt pozitīvu atzinumu. Galvenais šeit vajadzētu pārveidot tieslietu sistēmu, nodrošināt, lai būtu likuma spēks pielietojams. Un mums tiešām ir vēlreiz jāizvērtē ja reformas, politikas Un jāsaprot, ka pašlaik eh, plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājums ir ļoti būtisks šķērslis. Um, preses partiju struktūra ir ļoti svarīgi jautājumi, lai nodrošinātu progresu demokrātiskā veidā. Tie likumi, kuri E, tiek izvērtēti, e, vēl jāveido tā, lai atbilst, atbilst kopienas standartiem. E, tomēr ir likumi, kas jau atbilst standartiem, un Melnkalns iedzīvotāji cenšas veidot dažādas lietas, lai būtu sistēma atbilstoši komisijas prasībām. Melnkalna iespējams daudzos veidos varētu būt kā parauga valsts, ja izvērtējam to, kas valstī ir jāievieš reāli dzīvē. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visas tās iespējas, visus tos eh, svīrus, kas ir eh, iespējams, lai eh, pātrinātu Eiropas in integrāciju Pēc tam, kad būsim atbrīvojušies no stingrajām bīzes prasībām attiecībā uz Bosniju un Albāniju, jāizvērtē šis jautājums arī attiecībā uz uh, Turciju, bet uh, mums ir tas viss jāveido plānveidā. Uh, diemžēl arī valsts vārds arvien vēl var būt politisks jautājums Maķedonijas sakarā. Mēs nedrīkstam apdraudēt uh, kompromiss iespējas, lai veicinātu šīs iespējas. Paldies, un tagad Tanek uh, kungs par Montenegro. Es runāšu par arī kā pārstāvis uh, savas grupas vārdā. Uh, Un kā koordinators es apsveicu ar pirmo paplašināšanās paketu ziņojumu un visu to, kas saistīts ar Albāniju Montenegro. Mēs kā politiskā grupa uzskatām, ka tas ir veiksmes stāsts un varam sagaidīt, ka tuvāko gadu laikā Horvātija eh, varēs iestāties. Un tāpat arī Īslandijā tās iedzīvotāji izteiks savu vēlmi referendumā. Un, eh, ja tiks arī atrisināts eh, parāda saistību jautājums, kas ir starp Lielbritāniju un Islandi. Runājot par Maķedoniju, es gribu aicināt Grieķiju virzieties uz eh, risinājumu un kompromisu tādā saprātīgā veidā. Es arī akcentēju to, ka Turcijai vajadzētu um, piedalīties eh, sadalītās Kipras miera sarunās eh, Melnka, Melnkalna sakarā, kā ziņotājs, es varu tādus jauktu eh, sajūsmu izteikt. Principā ziņas ir labas, un, protams, ir arī viegli saskatīt dažādas trūkumus, bet kopumā varam teikt, ka Melnkalni ir strādājis ļoti labi, lai piemērotos Eiroatlantiskajiem uzdevumiem. Varbūt, eh, ka mēs varam uzskatīt eh, Melnkalni par savu veidu modeli un eh, varam uzsākt sarunas priestāšanos. Es domāju, ka daudz kas jau ir izdarīts un ir vairākas sadaļas atvērtas, slēgtas un tās ir saistītas ar dažādu līkumu transponēšanu. Tomēr liekas, ka tas, kā komisija interpretē eh, līgumus, eh, varētu eh, arī radīt zināmas tiesiskus šķēršļus Melnkalnas sakrā. Tāpat arī jādomā par tieslietu sakārtošanu un korupcijas apkārtošanu. Tā kā laiks ir palicis ļoti maz, uh, lai varētu uzsākt sarunas kā 12-8 mēneši, un jāņem vērā arī tās rekomendācijas, kas ir uh, izteiktas. Bet es tiešām gribu teikt no visas sirds uh, cerēt, ka Melnkalnē dos zaļo gaismu. Paldies! Un tagad par Albāniju. Divas minūtes, divas, divas ar pus minūtes. Paldies! runājot par komisijas eh, paplāšanās politiku, tad uh, viss bija ļoti precīzi, bet tomēr man palicis komisārs kungs jautājums, savu veidu jautājumu zīme. Ja mēs skatāmies uz Albāniju un arī uz citām valstīm šī procesa sakarā, tad kas man nāk prātā? Ka Albānijā ir izveidojies savu veidu apgūtais loks, kas bloķē reformas. Un mm, varbūt arī mēs konkrētus vārdus varam iedomāties, bet ir arī vēl cita problēma, un tā ir saistīta ar paplašināšanās eh, politiku, pie kuras eh, pieturās eh, Eiropas Savienība un kur jāņem vērā citiem, jo tā ir tāda, kāda tā ir. Bet, ne, bet ir valstis, kurām ir jāsastopas ar reāliem šķēršļiem šajā procesā, tā piemēram Turcija, kura uh, um, it kā ņem vērā savus uh, pienākumus, bet tomēr sarunas tā smagnēji, šis te process tā smagnēji attīstās. Tā vajadzētu arī uh, veicināt, uh, mudināt valstis pieņemt vajadzīgos mērus, rīkoties atbilstoši. Uh, nevienmēr spiediens tiek, tiek uh, pareizi uh, uzlikts attiecīgajām valstīm attiecīgajos brīžos. Un arī to vajadzētu pielietot attiecībā uz Grieķiju un, un uh, citas valsts nosaukumu. Grieķi paši ir uh, gan vairākus priekšlikumus piedāvājuši, gan arī piekāpušies un centušies. Kāpēc, kāpēc tikai uz mums ir jāliek spiediens, kāpēc ne arī uz viņiem? Nu, tad, kad eh, mums ir eh, jārunā par šiem noteikumiem. Un Turcijas sakarā vēl ir palikuši neatrisināti jautājumi, tāpēc arī man ir savu veidu jautājumu zīmes. Varbūt par, varbūt eh, paplašināšanās politika un tie kritēriji, kuri ir jāpielieto, dod tādu uh, Eh, iespaidu, ka valstis var vest sarunas par kritērijiem, bet neievērotos. Un tagad Lunačeks par Kosovu. Lunačeka par Kosovu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāšu kā koordināt pārstāvjot eh, zaļo grupu un arī kā ziņotāju par Kosovu. Uh, Komisār kungs, vēlos jums izteikt atzinību par divām lietām. Pirmkārt, jūs esat izveidojis ļoti brīnišķīgu kontaktu ne tikai ar manu politisko grupu, bet arī citām politiskajām grupām eh, deputā, eh, parlamentā. Un tā mēs varam savu kopīgo mērķi veicināt paplašināšanos arī virzīt uz priekšu. Uh, Es saprotu, ka tas ir gan jūsu politiskais mērķis, gan personiskā apņemšanās veicināt paplašināšanos un arī pārvarēt savu veidu nogurumu, ar kuru mēs šad tad saskaramies dažās dalībvalstīs. Tā kā paldies jums par šiem jūsu precīzajiem vārdiem. Mēs nevaram palaist garām šo izdevīgo brīdi un apsolam, ka mēs jūs atbalstīsim parlamentā. Un jūsu spēcīgā balss attiecībā uz paplašināšanos ir ļoti svarīgi, bet viens jautājums. Uh, Jūs teicāt, eh, ka mums ir simtprocentīgi jābūt gataviem pirms paplašināšanās. Ko jūs ar to domājāt? Jo Lisabonas eh, līguma sakarā mēs ne visu uh, nokārtojam tā, ka mēs esam simtprocentīgi gatavi. Mums ar vien vēl jābūt stiprai politiskai savienībai ar sociāli bildīgiem tā tālāk. Tā tad um, trīs, četras reformas varbūt tās mm, mm, vēl mm, atsevišķu valstu gadījumos nav līdz galam novest. Tā kā, ko jūs ar to tieši konkrēti domājat? Lūdzu, precizējiet. Un runājot par reformu, uh, realitāti dzīvē, tas nebūtu nenozīmē, ka kaut kas tiks eh, atķeksēts. Un runājot par fundamentālajām eh, pamatbrīvībām, par dzimumu brīvībām, eh, arī par tām brīvībām, kas attiecas uz gejiem un lesbietēm, transseksuāliem, ir ļoti sarežģīti jautājumi dažādās valstīs. Tā kā paldies, ka jūs domājat par visu šo plašo jautājumu loku. Bet Kosovas sakarā man jāsaka, ka jūs esat padarījuši labu darbu, darbu aprakstot, kāds ir bijis progresu, piezīmējot arī kādas vēl ir līdz galām neatrisinātas sarežģītas lietas. Un tad, kad jūs runājat dalībvalstīm un uh, padomi, tad uh, nodrošiniet to, ka jums ir no dažādām dalībvalstīm um, atbalstītāji tādā nozīmē, ka ir um, nevar apmierināties ar to, ka saka, ka nav finansējums, bet ir jāiegulda savu cilvēku darbs. Un jūs teicāt, ka uh, ar Kosovu sāks vīzu liberalizācijas režīmu, un es ceru, ka tas tā arī eh, būs. Kosovai ir nepieciešams šāds signāls, jo lielākais vairums, īpaši jaunie cilvēki Kosovā, ir ļoti eiropeiski noskaņoti. Un visbeidzot, paldies, ka jūs prasāt Serbijai parādīt konstruktīvu attieksmi attiecībā uz Kosovu. Paldies! Lielas paldies, un tagad Kūkan kungs, kas ir delegācijas priekšsēdētājs attiecībām ar Dienvidu Eiropu. Man tagad ir jāierobežo runāt ar izteikšanās laiks uz pusotru minīt, minūti. Priekšsēdētāji, es tikai gribēju teikt, ka varbūt mēs varētu ļaut pārējiem iet mājās un, un noturēt sanāksmi tikai ar referentiem, tā mēs varētu ietaupīt laiku. Honorevole Kukan, un minūte e mē. Paldies, Kukankungs, lūdzu pusotru minūti jums. Paldies, komisāra kungs. Man ir trīs pavisam īsi komentāri. Pirmkārt, tā aina, ko jūs tēlojāt attiecībā uz paplašināšanos, manuprāt, bija visnotaļ realistiska. Un arī ļoti precīza. Manuprāt, politiski jūs izsakaties ļoti pragmātiski Un es domāju, ka šādu pieeju vajadzētu saglabāt. Es nesen atgriezos no Tirānas. Mūsu secinājumi attiecībā uz Albānu bija pareizi. Starparlamentārā dialoga laikā ar Albāniju mēs redzam, ka Albānija tiešām ir panākusi lielu progresu. Taču, ja mēs runājam par galveno šķērsli, kas mums ir traucējis ilgu laiku, un ir politisk, tas ir politiskais šķērslis vai politiskais strupceļš, kā jūs teicāt, šobrīd, jāsaka, ir pilnīgs sastingums, un nav nekādas cerību vēsmas, ka šo problēmu varētu tuvākajā laikā atrisināt. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu secinājumi attiecībā uz Albānijas progresu ir ļoti precīzi. Balkānu situācija ir tāda, ka reģionu valstīm šobrīd ir iespēja parādīt, cik nopietnu lomu tās vēlas uzņemties reģionālajā sadarbībā. Kosovā drīz būs vēlēšanas. Serbijai vajadzētu dot pozitīvu ieguldījumu šajā vēlēšanu procesā. Starp Serbiju un Kosovu ir jāuzsāks dialogam. Albānija no savas puses arī ir jāmeklē iespējas uzņemties pozitīvu lomu. Ja šīs valstis pašas nevar nonākt pie šāda secinājuma, varbūt mums vajadzētu dot tām vieglus mājienus un pēc tam izvērtēt to, cik ātri šīs valstis uztver šos mūsu signālus. Paldies! Paldies Kukan kungam! Flotras kundze, kas ir Eiropas Savienības Turcijas sadarbības delegācijas vadītāja, pusotru minūtu lūdzu. Uh, es vēl neesmu Eiropas Savienības priekšsēdētāja, saka Flotras kundze. Eiropas komisijas pārskatā par Turciju ir ļoti precīza informācija, ļoti vērtīga informācija, un presē arī vairākas dienas tiek komentēta šī komisijas attieksme. Jāsaka, ka šī tēma joprojām ir ļoti aktuāla. Kas notiks ar Turcijas jauno konstitūciju? Ir nepieciešams konsensus, demokrātiskā atvērtība, tāpat arī izteiksmes brīvība un jūsu bažas par to, ko jūs izteicāt šodien arī. Eh, protams, ka cerams Turcijā diskusijas būs plašāks, atvērtāks. Eh, šī analīze ir ļoti laba un pamatīga pavisam nesen es klausījos jūs teiktajā Eiropas komisijā un arī šeit, un tie visi ir jūsu publiskie izteikumi Eiropai. Un šeit ir varbūt trīs svarīgākie elementi. Uh, Tie nav jauni. Jūs sakāt, ka ir progress, bet ir nepieciešama praktiskā implementācija. Jūs sakāt, ka Turcijai ir jāievieš un jāatbalsta un jāievieš papildu protokols. Uh, Tas viss ir zināms, bet tagad ir jauns vārds, jūs sakat, ka tas ir steidzami nepieciešams, jūs uzsverat to steidzami, steidzami tūlīt pat ir nepieciešams. Vai jūs varētu to paskaidrot, kā ir radusies šī steidzamība? Vai jūs kļūstat nepacietīgs, vērojot Turcijas darbības sarunu procesā, vai jūsu nepacietība ir skaidrojama ar to, ka ANO nedara neko pēdējā laikā? Jeb vai jūs esat satraukts par to, ka Eiropas parlaments pagaidām vēl nav pieņēmis konkrēts lēmums attiecībā uz Turcijas un Kipras tirdzniecību, kā jūs to ieteicāt? Šobrīd prese runā par slepenām sarunām ar Turciju, bet tagad tās kaut kas tāds parādās presē šādi elementi, tad tas vairs nav nekāds noslēpums. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies, Vigēnin kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs kā sociālistu esam sadalījuši savus pienākumus un uh, esam ļoti disciplinēti. Es kā runātājs un kā koordinators uh, vēl neesmu uzstājies par šiem jautājumiem. Filskungs pats ir daudz iesaistījušies jautājumus no sociālistu grupas viedokļa. Es gribu jums pateikties gan par šīs dienas uzstāšanos, gan arī par visu to darbu, ko jūs veicat kā paplašināšanās komisārs. Manuprāt, jūs esat devis solidaritāti un kohēziju šī, šai politikai. Mēs varam jums piekrist, ka paplašināšanās nav tikai administratīvs process vien. Mums ir jāsaprot, ka nepieciešams sūtīt politiskos signālus, kas veicinātu pozitīvus procesus reģionā. Manuprāt, šī gada laikā jūs to darījāt ļoti labi. Vīzu sistēmas liberalizācija ir ļoti skaists panākums, taču Serbijas un mm, Melnkalnes pieredze rāda, ka ar to process nebeidz, tam jāturpinās Un ja valsts veiksmīgi tiek galā ar kriteriju izpildi, tad progress ir veicams. Es gribētu uzdot jums jautājumu, vai esat paredzējuši arī papildus pasākums, lai informētu Eiropas Savienības pilsoņus par šo tālāko paplašināšanos un par tās liederīgumu? Jūs pilnīgi pareizi teicāt, ka ekonomiskajai krīzē ir savi ietekmi uz sabiedrisko domu un ir nepieciešams piestrādāt pie sociālās iekļautības Eiropas Savienībā jau esošajās valstīs, vai šajā kontekstā nākotnē ir paredzama papildus pasākuma attiecībā sabiedrības informēšana par Rietumu Balkāniem. Paldies, Lamsdorfkungs, vienu minūti. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, pirmkārt es gribētu komentēt jūsu ievadrunu. Šķiet, ka jūsu uzdevums ir pav, ir veicināt sabiedrības uzticību paplašināšanās uh, mm, procesam. Līdz šim mm, mēs neesam bijuši gatavi, mūsu absorpcijas kapacitāte vārdos ir bijusi simtprocentība darbos, ne 2004. gadā jau bija lielais sprādziens. Valstis iestājās konkrētā iepriekš paziņotā datumā. Uh, tas zināmā mērā iedragāja dalību valstu ticami, ticību šim te paplašināšanās procesam. Uh, Es ievēroju, ka jūs nepieminējāt datumu, kādu Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ļoti pareizi, jo iestāšanās notiek tad, kad valsts ir gatava. Par Turciju. Jūs izvēlties vārdus ļoti rūpīgi, bet jūs runājat tiešu valodu. Man patīk šī pieeja. Flotras kundze jautāja, kādēļ jūs runājat par steidzamību Turcijas gadījumam. Sarunās ir palikušas tikai trīs sadaļas vēl, un tāpēc man tas šķiet pilnīgi pats par sevi saprotams, kāpēc jūs uzsverat šo steidzamības aspektu. Paldies!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 ka es biju sagatavojis vairākus jautājumus par Turciju, bet citi kolēģi šos jautājumus uzdeva pirms manis, īpaši Salafrankas kungs. Bet es gribētu nedaudz atgriezties pie viņa jautājuma un paskaidrošu, kāpēc. Es gribu jūs tiešām uzmundrināt. Es ceru, ka jūs, komisārkungs, izmantosiet visas jūs rīcībā esošās iespējas. Jūs teicāt, E, jūs to solījāt darīt jau pirmajā tikšanās reizē. Un runa ir par Kipru. Šis jautājums ir jāatrisina. Un Turcija ir jāuzved uz pareizā ceļa, lai tā varētu iestāties Eiropas Savienībā. Es zinu, ka man palikušas tikai dažas sekundes, un tajās es gribētu pateikt sākojošo. Komisāra kungs. Jūs nedrīkstat nepieminēt okupētās Kipras teritorijas izmantošanu Turcijas lidostā. Tas nav iespējams. Jums ir pietiekama politiskā ietekme, jums ir uh, rīcības instrumenti, kas var ļaut uh, to panākt. Nākamā runātāja lūdzu. Džanaku kundze, viena minūte. Paldies, komisāra kungs, es gribētu jūs sveikt mūsu komitejā gribētu pateikties par jūsu pārskatu, kas ir pilns ar ļoti labām idejām, taču man joprojām prātā ir viena jautājuma zīme. Visās pieminētajās valstīs ir savas specifiskās problēmas. Kad šīs valsts iestāsies Eiropas Savienībā, šīs problēmas kļūs par Eiropas Savienības problēmām. Komisārkungs, jūs teicāt, ka šīs problēmas mūs nedrīkst apmulsināt. Mums šīs problēmas ir jāskat kontekstā, taču tās nepazudīs pašas no sevis. Nu, piemēram, Kosovas problēmas mēs nevaram paredzēt atrisināt tuvākajā laikā. Tās mēs neatrināsim tikai runājot vien. Kā ir ar Daytonas nolīgumu par Bosniju un Hercegovinu? Daytonas nolīgums ir ir izgāzies. Severīna kungs, viena minūte. Komisāra kungs, es gribētu jūs sveikt ar šī dokumenta izstrādi un iepazīstināšanu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams strateģisks skatījums uz paplašināšanos. Vienīgais veids, kā padarīt šo procesu vizionāru un arī ticamu, tad ir nepieciešams izvērtēt arī pagātnes mācības. Viena no šīm mācībām ir tāda, ka mēs nedrīkstam aizmirst par sabiedrību, par cilvēkiem. Mēs nevaram nokārtot tikai tehniskās iestāšanās lietas. Otrakārt, sabiedriskā doma dalību valstīs ir jāiesaista. Es tik tiešām uzskatu, ka iepriekšējā paplašanāšanās bija liela veiksme, bet uh, Daudzi mūsu sabiedrības locekļi to tādu neredz. Mums ir jāsagatavo sabiedriskā doma gan šeit, eh, dalību valstīs, gan arī kandidātu valstīs. Domāju, mums jābūt proaktīvākiem. Mums ir precīzi jādefinē, kādēļ mums Eiropas Savienībā ir nepieciešama paplašināšanās. Tā nav tikai kandidātu valstu vēlme iestāties Eiropas Savienībā. Un uh, Visbeidzot, es gribētu teikt, ka arī pēc iestājas terapijas ir nepieciešams izstrādāt jau iepriekš, lai uzskatītu šo procesu par veiksmīgu. Vatsonkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot komisāram konkrētu jautājumu par Turciju un par Kipru. Vai ANO ģenerālsekretārs jums, komisāri, paprasīja jūsu viedokļu viedokli pirms viņš uzaicināja Kristofies kungu un Arolju kungu uz Ņujorku, uz ģenerālo asamblē. Un kurā brīdī Ziemeļkipras jautājums kļuva par ES galveno jautājumu un nevis ANO risinām jautājumu. Paldies, Posaut kungs, vienu minūti. Erstens... Priekšsēdētāja kungs, pirmām kārtām runājot par Horvātiju, jau Lamsdorfa kungs norādīja par sarunu noslēgšanu nākamajā gadā, un eh, es gribētu jautāt, vai jūs eh, varat, kā ir ar to datumu noslēgšanu, vai jūs uzskatāt par iespējumu, ka Ungārijas prezidentūra šīs sarunas noslēdz? Es eh, tikos ar kolēģi Šmitu. Uh, Un uh, es gribētu jautāt, vai jūsuprāt ir realistiski šīs sarunas noslēgt tādā laikā? Un otrkārt, eh, runājot par Maķedonijas jautājumu, mm, Grieķijai bija pagaidu vienošanās, kurā tā apņēmās bilaterālās eh, problēmas neradī, nepadarīt par šķērslī uzņemšanai Eiropas Savienībā. Paldies Polselta kungam. Uh, Mavra Nikolas kungs, viena minūte. Man endaksēgi borjās, tu endaksēgi borjādis tur. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, īsi izteikties par Turcijas eh, iestāšanos un eh, prasībām, kas ir jāizvirza attiecībā uz Kīpras jautājumu. Man ir prieks dzirdēt, cik skaidri jūs izsakāties par par papildu protokolu, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, uzdot jautājumu, kas tad uh, komisijai būtu jādara šajā jautājumā. Un uh, ir jājautā arī, cik liela ir armijas uh, klātbūtne šajā teritorijā. Un uh, vai komisija varētu lūgt Turciju kaut ko darīt attiecībā uz. Attiecībā uz armijas iz, izvešanu, jo mums ir jādara kaut kas ar šo militāro klātbūtni. Zidente. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka man vajadzētu paust uh, apmierinātību ar ziņojumu, ar komisāru ziņojumu un ar komisijas eh, attieksmi. Šajā ziņojumā atspoguļojas arī mūsu interesētība paplašināšanās procesā, kas eh, rada papildu, eh, rada pievienoto vērtību stabilitātei Eiropā. Šis, es esmu dzirdējis labas ziņas Horvātijai un Melnkalnei, bet uh, Albānijai uh, ziņas varētu nebūt tik labas. Tas būtu labākas, ja mēs šajā parlamentā būtu uh, labāk uh, analizējuši politisko krīzi Albānijā, nevis uh, runājot ar konkrētām politiskām grupām, nevis vienkārši mēģinot būt. Uh, politiskam brokerim. Paldies! Paldies Vaigola kungam! Nākamais runātājs. Ibris Sagikas kundze, viena minūte. Tanaka kungs eh, izteicās par Melnkalnas jautājumiem. Ko mēs varam sagaidīt no šīs situācijas, kad jūsuprāt Melnkalna tiks aicināta sākt sarunas? Kāds jūsuprāt ir realistiskais datums? Honorevole Krais Dorfler, un minūto. Nākamais runātājs eh, viena minūte. Kraisel Dorfler kungs. Eh, paldies. Man ir radies iespējas, ka kandidāta valstis uzskata, ka Mēs eh, dzīvojam datorsimulācijā, ka laika daudzums, pieejamā laika daudzums ir neierobežots un ka problēmas risināsies pašas, taču tās nerisinās, tās kļūst sarežģītākas. Un tāpēc es vēlētos jums jautāt, jūs uh, izteicāties par Eiropas Savienības paplašināšanās iespēju, cik, cik jūs prāt tā ir liela? Uh, Grazie, onorevole Kreisdorfer. Onorevole Peterle, un minūto. Paldies Petels kungam viena minēta, minūte. Paldies. Šeit mēs runājam par ticamību. Es priecājos par jebkuru progresu, taču es nepriecājos par pašreizējo dinamiku un par lielajām eh, atšķirībām eh, bijušajā Dienvidslāvijā un Balkānu valstu vidū. Uh, Es uzskatu, ka uh, priekšējiem runātājiem es domāju, ka ir vajadzīgs lielāks mērtiecīgums, ka ir jāstimulē process, ir vajadzīga labāka atmosfēra, lielāka reģionāla sadarbība, un jo īpaši ir novatoriskā veidā risināt uh, Pašreizējās blokādes, kas ir bīstamas un mulsinošas, ir svarīgi nojaukt šo mūri Balkānu valstīs Es vēlētos šeit lielāku mērtiecīgumu, lai šis process eh, tiktu padarīts vieglāks. Es vienmēr esmu teicis, ka ir vajadzīga lielāka Eiropas pārstāvība, ja Eiropa vēlas kļūt par globālu spēlētāju. Paldies, Pētels kungs. Botskurta kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, divi īsi jautājumi. Filskungs, es esmu šeit, saka runātāji. Jūs eh, sacījāt, ka pēc vēlēšanām gribējāt doties uz Bosniju Hercegovinu, lai raudzītos, kā notiek process. Kādi konkrēti pasākumi no Eiropas puses ir plānoti, lai eh, pārliecinātos, ka process notiek? Runātājai Fils kungs lūdz atkārtot jautājumu, sakot, ka viņa runā pārāk ātri. Labi, saka runātājs, atkārtošu jautājumu. Jūs eh, norādījāt, ka pēc vēlēšanām vēlaties doties uz Bosniju, lai eh, novērotu reformu procesu valstī, kas ir ļoti būtisks eh, Bosnijai, un ziņojumā tas ir norādīts. Bet kādi konkrēti pasākumi ir reāli plānoti? Otrakārt, jautājums par Turciju. Šķiet, ka šīs sarunas ir būtiskas abām pusēm, un es gribētu jautāt, eh, kā Eiropas Savienība un Eiropas komisija redz savu lomu, lai pārvarētu šķēršļus sarunās. Grazie, onorevole Boskur, onorevole Benaraba. Paldies Baskurta kundzei un Rabatu viena minūte. Es atvainojos. Eh, Kornēlis kundze, viena minūte. Godātais priekšsēdētāji, kolēģi, Ne, vispirms es došu vārdu Kornelis kundzē. Jā, paldies. Es esmu zaļo pārstāve, kas nodarbojas ar Bosnijas Albānijas jautājumiem, tāpēc runāšu par to. Par Bosnijas, domāju, jums ir taisnība. No viņu puses politiskajiem aktieriem ir jāizrada lielāka aktivitāte un vienotība. Es domāju, ka komisijai tas pats būtu jāaicina arī Eiropas Savienībā darīt. Mums vajadzētu runāt ar vie vienu balsi, kad uzrunājam Bosniju. Uh, Daži grib izvest Jufor, citi nē. Itālija pēkšņi noslēdz līgumu par uh, eh, Heisu uh, eh, ar Serbijas valstu federālā līmenī. Līdz ar to Eiropas Savienības darbības ticamība ir iedragāta un disciplīnas trūkst mūsu pusē. Uh, Es ceru, ka jūs, komisāra kungs un Aštons kundze, pienāksiet, nonāksiet pie secinājuma, ka ir nepieciešams runāt vienā balsī, un tas palīdzēs Serbijai uzsākt e, konstitucionālo reformu. Albānijā nesen e, viesojos kopā ar Kukānī kungu, un tas bija tiešām liels kauns, ko mēs tur redzējām. Es e, uzskatu, ka jūs lēmums ir pareizs Eh, kad Albāņi būs beiguši strīdēties, tad mēs eh, uzsāksim sarunas. Jūs šobrīd pārmetāt bumbu viņu laukumu pusē, un es ceru, ka to arī viņiem paziņosiet ar pietiekami tiešiem un stingriem vārdiem. Paldies, Kornelisēna kundze. Un tagad Kūperkungs. Tā cerī, ka esi nepistās to penandi. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī sirsnīgs eh, komisāram par precīzu eh, paplašināšanās pozīcijas izklāstu, bet eh, te par nosaukumu vārdu jau daudzi kolēģi ir runājuši, arī vēlos teikt, ka mēs atbalstam šīs valsts tuvošanos Eiropas savu, Savienībai, bet Kādi tad ir šķēršļi attiecībā uz uh, valsts nosaukumu? Grieķijas valsts uh, valdība jau daudz gadus ir arī runājis par šo problēmu. Un ļoti augstā līmenī ir notikušas tikšanās, ir arī iniciatīvas augstā līmenī no Grieķijas puses bijis, bet uh, tomēr kad uh, notika uzaicinājums, lai notiktu visaugstākā līmeņa uh, sanāksme, tad prāvis jautājums, uh, kāpēc eh, Skopjas eh, valdība eh, vēlns ir, ir, ir uzskatījusi, ka būs šeit pozitīvs iznājums. Domāju, ka tas ir Grieķijas pusē. Nākošiem runātēm divas minūtes. Uh, Paldies, komisāra kungs! Turcijas iestāja ir ļoti svarīga gan Turcija, gan Eiropai, gan arī citai pasaulē. Šī valsts vairumā ir musulmaņu valsts. Ja mēs to integrēsim Eiropā, tas nozīmēs, ka Eiropa atzīst, ka musulmaņi ir kā viena no plurālās Eiropas grupām. Eiropai ir e, redzam, pāredzamā nākotnē jāpabeidz sarunas ar Turciju un ir pienācis laiks noteikt datumu, ka Turcija var iestāties Eiropas Savienībā. Man par Personiski šķiet, ka e, iestāšanās noteikumi ir pietiekami skaidri izteikti. Daudz kolēģi jau izteica dažādas domas attiecībā uz to, un tagad es gribētu runāt par Turcijas, Turcijas kultūrālās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Es esmu pār to, lai tiktu izveidoti aizsprosti, bet tos nedrīkst izveidot neskatoties uz dabas eh, vajadzībām. 19 hesi, kas ir paredzēti izveidot kurdu apdzīvotajās teritorijās, tas ir pārāk daudz. Austrijas, Vācijas, eh, Šveices kompānijas ir iesaistītas eh, šo te. Mm, Eh, aizprost izbū, uzbūvē. Un, eh, manuprāt, tā, tādējādi nedrīkst Eiropa iesaistīties šādu vidēji kaitīgu projektu īstenošanā. Nākamā runātāja viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir nepieciešams, lai Turcija konkrēti formulēt to, kā tā piedalīsies Kipras jautājuma atrisināšanā. Filskungs, es jums piekrītu. Es uzskatu, ka komisija nedrīkst apmierināties tikai ar to, ka tā skatās, noskatās, kā Turcija nepilda Eiropas Savienības prasības. Uh, mums ir jārīkojas konkrētāk. Mums ir jāpieprasa, lai Turcija atvelk savu karaspēku no Kipras un lai izbeidz šo nelikumīgo turku izmitināšanu Kiprā. Vai tas ir tas, ko jūs domājat, kad jūs teicāt, ka būs tāda konkrēta rīcība? Lūdzu, paskaidrojiet. Lies paldies. Ir izteikšies 29 deputāti. Katrā no šīm uzrunām izskanēja vairāk jautājumu. Fulskungs, protams, nevarēs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet viņš var mēģināt. Mēs eh, nedomājam, ka jūs simtprocentīgi apmierināsiet visu šo cilvēku jautājumus un zīmkāri. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Un varbūt sākšu ar to, ar ko mēs beidzām uh, diskusiju laikā. Uh, tas nebija komisijas interesēs uh, atkārtot atkal un atkal par Turciju. Konkrēti atkārtotu uzaicinājumu uh, Eh, ieviest eh, sākotnējo protokolu visbeidzot. Liekas, ka pagājušajā gadā dalībvalstis ļoti skaidri pateica, kāda ir viņa nostāja šajā jautājumā, un domāju, ka ir arī pilnīgi skaidrs, ka šis sāpīgais eh, process ir novedis mūs līdz tādai situācijai situācijai, kad mums ir tikai trīs nodaļas, par kurām ir vēstas sarunas, kuras ir atvērtas. Un lai izvairītos no turpmākām kavēšanām un lai nepazaudētu šo izdevīgo uh, brīdi, patiešām jāsaka, ka tas viss ir neatliekami attiecībā uz to, E, kā Turcija e, realizē dzīvē sākotnējā protokola prasības. Patiešām laikrakstos ir bijuši spriedulējumi par kaut kādiem noslēpumainiem sarunu vešanas gadījumiem. Un es Eh, šīs spekulatīvās eh, preses ziņas negrasos komentēt. Bet es vēlos izmantot iespēju un vēlreiz akcentēt, ka mana pozīcija ir uh, šāda. Komisijai uh, nav noslēpums, ka komisija uh, pilnā mērā uh, atbalsta visus tos risinājumus, kas saistīti ar Kipru un kuri būtu labi kā Kiprai, tā visai Eiropas Savienībai. un Eiropas Savienības komisija sagaida, lai Turcija pilnā mērā realizē dzīvē e, sākotnējā protokola prasības. Vēl vēlos piebilst, ka es kopā ar savu uh, kolēģi mēs ļoti rūpīgi esam sekojuši tam, kas notiek šo jautājumu sakarā. Un patiešām esmu regulāri sazinājies ar visiem, kur pieņem lēmumus šo uh, lietu sakarā. Un tas ir viss, ko es varu teikt par šiem uh, spekulatīvajiem izteikumiem. Esmu uh, bijis eh, Kiprā pat visai nesen. Esmu arī redzējis, esmu sastapis abus eh, līderus, esmu redzējis, kā viņi strādā. Esmu redzējis, kā viņi uh, uzrunā uh, Turcijas un Grieķijas uh, Kipras iedzīvotājus. un uz mani atstāja lielu iespēju tas entuziasms un atvērtība, kas piemīt eh, cilvēkiem eh, abās eh, Kipras daļās. Pamatojoties uz to, ko es esmu redzējis, es domāju, ka ir jāveicina sarunas par to, lai un jāstrādā, lai kopā ar apvienotajām nācijām mēs varētu vienotā veidā piedalīties tajā procesā, kuru vādā abi līderi. Un tas ir process, kurš var dot e, e, rezultātus vislabākajā veidā. Nē, es neesmu konsultējies ar ANO ģenerālsekretāru. sekretāru Bet jā, patiešām man bija ļoti uh, pamatīga diskusija ar Dauneru kungu, ar pārstāvi Kiprā. Un jā, es patiešām arī uzturēšu turpmāk kontaktu ar viņu. Un jā, es tiešām centīšos darīt visu iespējamo atklāti, caurskatāmi, izmantojot arī citu diplomātijas paņēmienus, uh, lai atbalstītu šo procesu. par Turciju. Liekas, ka runājot par Turciju, domāju, ka nebūs daudz cilvēku arī šajā cienījumā komitejā, kuri būtu apmierināti ar um, iestāšanās sarunu ātrumu. Uh, viena nodaļa, viens prezidentūras laikā tikai. Es, protams, nevaru neko jums teikt par Uh, laiku, neko nevaru uh, garantēt. Es domāju, ka mēs varēsim atvērt vienu nodaļu uh, gada beigās. Bet mums ir jāizveido jauns, piemērots brīdis, un tas ir visas Eiropas Savienības interesēs, lai mēs varētu pieturēties pie ietvara līguma, Eh, un izmantot eh, piešķirto mandātu. Procesam jāturpinās, bet nevis tā, ka mēs cīnamies ar vienu nodaļu eh, prezidentūras laikā un tad kaut ko ātri izdarām pusotru mēnesi pirms gada beigām. Es domāju, ka skaida norāde uz uh, in, sākotnējā protokola realizēšana dzīvē ir skaidrs, bet kā jau Sala Frankas kungs teica un arī citi runātāji, kā jebkurš progress divpusējo sarunu uh, frontē, kurā piedalās Kipra un, un uh, Turcija, pātrinās uh, oficiālās sarunas un pātrinās visu procesu. Es domāju, ka tiešām ir svarīgi uh, tas, ka e, tad, kad mēs cenšamies atrast jaunas iespējas, lai pātrinātu sarunas, ir svarīgi arī arvien vairāk e, pielietot e, dažādus līdzekļus, lai veidotu, lai ietekmētu Turcijas ārpolitiku augstais pārstāvis ir eh, regulārā saziņā ar eh, Turcijas eh, pārstāvjiem, ar Turcijas ārlietu ministru. Un mums jānodrošina, lai šī atjaunotā Turcijas mm, situācijas novērtēšana būtu par labu gan Turcijai, gan visam reģionām, un tam savu kopā vajadzētu Mm, strādāt kopā ar, strādājot kopā ar Turciju, mums kopā vajadzētu risināt eh, visus sāpīgaus eh, šī reģiona jautājumus. Un es domāju, un man vēlreiz tas jāakcentē, ka tas ir Eiropas saimnības strateģisko interešu ziņā būtiski, ka mums ir šīs eh, attiecības un attiecību dimensija ar Turcija. No vienas puses tas ir iestāšanās process, jo uh, tas mums palīdzēs teikt nopietnu vārdu reformu virzienā un uh, aktivizēt politisko dialogu, jo tas mums dos iespēju savstarpēji iedarboties un uh, labvēlīgi iespaidot Turcijas politiku. Uh, Un, protams, tas attiec arī uz Turciju, ka Turcija var gūt labumu no jaunajiem principiem, un esmu pārliecināts, ka arī uh, Turcija arvien vairāk varēs uh, visus šos principus uh, e, ietvērt savā politikā, virzoties iestāšanās procesā uz priekšu un par agrāko eh, Dienslāvijas eh, republiku Maķedoniju. Es vēl neesmu pazaudējis eh, visu entuziasmu attiecībā uz to, ka sarunas un eh, sadarbība starp sarunvedējiem un abiem premjerministriem eh, varētu eh, novest pie izmaiņām un pie risinājuma attiecībā uz valsts nosaukumu. Un atklāti sakot, Es nevēlos būt iesaistīts eh, tajās eh, diskusijās, uz kuru no valstīm eh, jāpieliek, kurai no valstīm jāpieliek lielāks spiediens, kurai mazāks. Es domāju, ka Grieķijas premjerministrs Papandrevu ir ļoti labi sapratis, e, cik lielā mērā šis jautājums ir saistīts ar visu Rietumu Balkānu ideju un uh, vīziju, kā šīs reģions var kļūt par Eiropas senības uh, daļu. Tāpat arī otrs premjerministrs uh, labi saprot, ka nav nekāds B plāns agrākajai Dienaslāvijas republikai Maķedonijai Un es domāju, ka abas iesaistītās puses um, uzticās arī man, ja redz, uh, ka ir uh, tādi dalībnieki saruna, kuri uz, uz tiem var paļauties, un es būšu kopā arī ar prezidentu Barozo. Un palīdzība tiek sniegta dažādās formās bet eh, tik ilgi, cik eh, šis eh, process ir saistīts ar premjerministra aktivitātēm, tik ilgi arī man saglabāsies mans optimisms. Un es ceru, ka nevisai tālā nākotnē patiešām mēs nonāksim pie risinājumu. Un tad es cenšos sakārtot savus materiālos, man ir pazudus ceturtā lapa, un es to atradu. Jā, runājot par uh, Horvātijas uh, iestāšanās sarunu nobeigumu datumu, es nevaru pavisam uh, stingri e, vērst vērību tikai uz e, paļāvību, pa, paļaušanos, un tad atkal runāt, nu tad šogad, un tad nākošgad būs saruna beigas, un tad atkal teikt, tad nākošgad. Tas gan nenozīmē, ka paļāvība ir zudusi taisni pretēji. Horvātija ir veikusi milzīgu progresu un um, pārvarējusi ļoti sarežģīts jautājums. Jūs zinat, e, šī ļoti sarežģītā 23. nodaļas e, e, daļa, kurā ir runāts par um, pierādījumu reģistrēšanu un uh, procesu izsakojamību. Es domāju, ka Horvātija ļoti labi saprot 23. nodaļas grūtības. Un esam pārliecināti, ka Horvātija arī saprot to uh, stratēģiju, kuru pielieto komisija. Tas ir pastāvīgs dialogs. Un nākošais gadu martā mēs piedzīvosim šo um, atskaites punktu uh, reāli pielietošanu dzīvē, bet parādās teorētisks vai akadēmisks dabas jautājums, lai konkrētos apstākļos, uh, un tā ir Ungārijas prezidentūra, būs uh, iespējams uh, pabeigt iestāšanās sarunas, un jā, teorētiski tas ir iespējams. Un tieši šādā veidā mēs arī attiecamies pret visām iesaistītajām pusēm, ne tikai pret Horvātiju, bet arī pret Ungāriju un Poliju, tātad pret prezidējošajām valstīm. Tātad šis datums patiešām ir Horvātijas uh, izpildvaras un iedzīvotāju ziņā. Melnkalne. Kad Montenegro uh, varētu uzsākt um, iestāšanās sarunas, kad būtu zināms šis konkrētais datums, tas atkal ir lielā mērā Monten eh, Melnkalnas ziņā. Mēs uh, neesam izdomājuši tā saukto Maķedonijas uh, lietu Eiropas Savienības politikā tādā nozīmē, ka te jums būs kandidāts status, bet jūs nevarēsiet uzsākt iestāšanās sarunas. Uh, tas būtu tieši Eiropas Savienības ziņā interesanti un vērtīgi, lai būtu kādas uh, septiņas, astoņas tagad kandidātu valstis pēc tam mm, dalībvalstis, kuras būtu vienādā situācijā um, un te arī jāpiemina agrākā Dienslāvijas republika Maķedonija. Uh, bet runājot par Melnkalni, šis datums ir lielā mērā atkarīgs no pašas Melnkalnes. Mēs esam palīdzējuši ar to, ka esam ļoti precīzi norādījuši septiņas prioritātes, kas ir ļoti svarīgi Uh, lai tās tiktu ieviestas dzīvē un lai līdz paplašināšanās uh, procesam būtu jau ļoti labi izpildīti šie mājas darbi, tie būtu izsakojami. Jā, uh, komisija būs tādā situācijā, ka varēs strādāt ar ļoti konkrētām prasībām. Uh, Bet tas fakts, ka eh, pašlaik vēl es nevaru eh, visās detaļās kaut ko piedāvāt kolēģiem eh, komisijā attiecībā uz Albāniju. Tas nebūtu nenozīmē, ka Albānija nevar būt pēc gada citā uh, situācijā, jo arī no šīs valsts daudz kas atkarājas, lai izmainītu situāciju. Un mums ir ļoti efektīvi instrumenti, kā strādāt ar paplašināšanos, bet es atkal teiktu no otras puses kaut ko pretrunīgu sakot, ka mēs cenšamies modernizēt paplašināšanās procesu un pievienotam sava veida politisko uh, stūrēšanas komponenti. Jā, paplašināšanās nav, un tai nav jābūt tikai tehniski raksturu uzdevumam. Tas ir ļoti politisks process, politiski ļoti svarīgs process, un attiecīgi to arī vajag politiskā veidā vadīt un eh, eh, parlamenta eh, piedalīšanās ļoti palīdz komisijai, man un visbeidzot padomēji politiskā veidā vadīt šo procesu. Cik liela kapacitāte Eiropas Savienībai tad ir e, runājot par to, ka jāuzņem jaunas dalībvalstis. Būsim pilnīgi un nepārprotami skaidri, e, saprotot to, ka es šeit nenorādīšu nekādas pudeles šaurās vietas institucionālā e, nozīmē, jo komisija jau ir e, gādājusi, lai nebūtu šādi sastrēgumi, uh, un durvis būtu plaši atvērtas. Tomēr daudz kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība būtu apmierināta un simtprocentīgi gatava uzņemt jaunās dalībvalstis. Uh, bet tas arī ir atkarīgs no ikvienas atsevišķās dalībvalstis, no sarunu procesa, uh, no eh, tā, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu, no tā, kā mēs izvērtēsim attiecīgās kandidāta valsts pievienošanos Eiropas Savienībai iespaidu uz konkrētu Eiropas saimnes politikas virzienu. Tas viss nozīmē, ka ir uh, arī šīs augsti godājumās institūcijas parlamenta iesaista svarīga. Uh, Par Bosniju un Hercegovīnu. E, domāju, ka bija ļoti svarīgi, ka īsi pēc vēlēšanām mēs varējām norādīt savu attieksmi par koalīciju un par programmu, ka visam jābūt orientētam uz Eiropas vērtībām un ka mēs skaidri norādījām, e, ko sagaida Eiropas Savienība. Uh, Ceru, ka drīz eh, pienāks eh, tā diena, ka tiks izveidota koalīcija un varēs strādāt ar šiem jautājumiem. Un eh, Eštons kundze, augstā pārstāve, arī uh, palīdzēs šajā uh, ceļā, uh, nodrošinot to, ka Eiropas Savienības klātbūtne ir izteikti lētāka, lai būtu uh, tāda uh, valsts, uh, kura varēs veikt svarīgus soļus virzienā uz paplašināšanos. Noslēgumā un rekomendācijās jūs varat atrast svarīgu atsauci uz Eiropu 2020. gadā un arī uz uh, eh, parlamenta devumu šai sakarā. Eiropa 2020 ir pirmais strateģiskais dokuments, kurā komisija parāda dimensijas Un secinājumi un rekomendācijas ir tā daļa, kur mēs griežamies pie valstīm, lai tās atspoguļotu savus, eh, savās nacionālās programmās eh, mērķus un eh, ieceras. Un šis instruments ir jāpadara pēc iespējas efektīvāks. uh, IPA fondi un Islande. Es domāju, ka šeit ir divi svarīgi jautājumi. Tie resursi, kur ir saistāmi ar IPA fondiem un komunikāciju stratēģiju, stratēģiju tad uh, eh, fondu sakarā eh, jāsaka, ka es redzu iespēju uzlabot administratīvo kapacitāti un tik galā ar tām prasībām, kas ir saistāmas ar administīvo kapacitāti A un B ziņā, lai nākotnē varētu strādāt ar struktūrālajiem e, fondiem. E, tieši šim mērķim ir domāti IPA fondi. Uh, vienlaicīgi mēs arī redzam, kā pakāpeniski māja mainās Eh, sabiedrības viedoklis par Eiropas Savienību. Dīts, uh, uh. Mēs nākam klajā ar konkrētiem pasākumiem, lai palīdzētu, lai novērstu konkrētus uh, pārpratums attiecībā uz paplašināšanās procesu, un uh, tam arī ir domāti resursi, kas atvēlēti komunikācijas stratēģijām. Šķiet, ka tulki pēc dažām minūtēm beigs darba, tāpēc es jau tagad rezumēšu savu runu. Uh, Paldies, es eh, neuzskatu, ka šīs ir beigas mūsu sadarbībai pie šī jautājuma. Es eh, esmu drošs, ka vai nu šajā formātā, vai arī aktīvas, eh, neformālas miedarbības formātā Strasbūrā mēs varēsim turpināt darbu pēc jūsu ieskatiem. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, le sue parole sono anche le nostre, il nostro. Paldies. M mēs eh, piekrītam, ka darbs eh, šeit neapstājas, eh, mēs turpināsim. Un produktīvā sadarbība turpināsies. Mēs to augstu vērtējam. Nākamā sanāksme ir 18. novembrī Strasbūrā mūsu komitejai. Atvainojiet, Briselē. Mierī, trocī